Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Es ist äh, zwei Minuten nach neun. Vadātie kolēģi varam sākt, ir, deviņ, ir 9.02. Äh, Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Jūs esat saņēmuši darba kārtības projektu. Ir viens grozījums. Astoto punktu skatīt pirms piektā. Savādāk nav nekāda cita grozījuma pieteikta. Tad ar to es uzskatu, ka darba kārtība ir pieņemta. Otrais punkts. Protokola apstiprināšana. Mums ir jāapstiprina divi protokoli. Sanāksmē, kas notika 27. un 28. februārī un 20. un 21. martā. Ja līdz šīs sanāksmes beigām nebūs iesniegti nekādi protesti, tad protokoli tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Tālāk, trešais punkts. Lēmumi, kas pieņemti koordinatoru sanāksmē, saskaņā ar mūsu jauno reglamentu, tie tiek publiskoti. Tātad, ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegt nekādi protesti, tad koordinatoru lēmumi tiks uzskatīt par apstiprinātiem. Uh, Tādēļ esam nonākuši līdz ceturtajam punktam. Kā vienmēr godātie kolēģi norādu, ka mūsu sanāksme tiek pārraidīta internetā. Līdz ar to skatītāji visā Eiropā, no Lisabonas līdz Helsinkiem un no Madrides līdz Varšavai, vēro šo pārraidi arī Hanoverē, Lineburgā, Lejas Saksijā un noteikti Valencijā. Tā kā ņemiet to lūdzu vērā, kā uzvesties. Tas viss tiek ierā, ierakstīts un parādīts. Attiecībā uz jūsu runām atgādinu, ka tas viss tiek tulkots un lūdzu nerunājiet pārāk ātri. Tālāk lietišķi paziņojumi, Maurīcijas konvencija par caurskatāmību ISDS procesos ir stājusies spēkā. Pēc tam, kad ir sasniegts eh, nepieciešamais skaits ar eh, parakstītāju valstīm, Un tad ir stājušies spēkā šie noteikumi ar 1. aprīli. Eiropas Savienību Merkusūru valstis. Tur no 24. marta uh, Buenos Airesā notika 27. saruna kārta, un kā mēs eh, varam secināt, tad visas iesaistītās eh, puses gan par tirzniecības daļu, gan par politikas daļu, gan sadarbības daļu to apspriedz. Nākamā kārta ir jūlijā Briselē. Līdz tam vēl būs maijā informatīva sanāksme par progresu. Varēja noslēgt arī vienošanos starp Eiropas Savienību un Norvēģiju. Tas eh, Oslo notika 5. aprīlē. Uh, un šis līgums ir par lauksaniecības produktiem. Tas tiks iztulkots, un pēc tulkošanas nonāks šeit parlamentā. Iepriecinoši rezultāti ir arī no sarunām eh, par vienošanos ar Japānu 18. sarunu kārtā Tokijā 3. un 4. aprīlī Arī tur tika apspriest visi aspekti visaptarošā tirdzniecības nolīgumā. Joprojām ir aizķeršanās publiskā iepirkuma jautājumā un lauksainicības produktu jautājumā. Kā jūs zinat, Japāna šobrīd uzsākusi lauksainicības reformu agrāro un attiecīgi tas iet kopā ar mūsu sarunām par šo tēmu. Tie bija mani paziņojumi. Un esam nonākuši pie jaunā piektā punkta, kas ir iepriekšējais astotais. Runa ir par definīciju, noformēšanu un marķēšanu stipriem alkoholiskiem dzērieniem. Un mūsu stipro dzērienu eksperts ir Dantī kungs. Dodu viņam uzreiz vārdu, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Nu, es neteiktu, ka es esmu eksperts, bet jā, man tīri labi patīk šie dzērieni. Šī ir laba iespēja padomāt par kaut ko pietiekami taustāmu. Marķēšanas jautājums produktiem. Tas nozīmē, ka ir jābūt pieejamai, aktuālai un uzticamai informācijai patērētājiem, kas ļauj nodrošināt izsekojamību un uzticamību Tas ir svarīgi, kad tirgi ir aizvien vairāk savstarpēji saistīti un ir aizvien lielāka interese no patērēta puses iegūt šo informāciju. Vēlos jums vēl sacīt sekojošo saistībā ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas arī ir svarīgs, svarīgs aspekts nacionālajiem un reģionālajiem produktiem. Uh, ir iespējams aizsargāt atsevišķas uh, tradicionālās uh, prakses un ar to saistīto darba tirgu. Šo norāžu aizsardzība ir kļuvusi par ievērojumu instrumentu Eiropas Savienības interešu aizsardzībā. Un mēs cenšamies nodrošināt, ka līdzīga aizsardzība tiek nodrošināta šiem produktiem arī ārpus Eiropas Savienības un veicina piekļuvi trešām valstīm augstākās kvalitātes Eiropas produktiem. Protams, ka šim marķējumam jābūt e, sasaistītam ar atbilstošu stratēģiju un intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras ir jāaizsargā tīpaši trešajās valstīs. Mums ir nepieciešams uzlabot noteikumus, lai izvairītos no viltošanas vai ļaunprātīgas e, geografiskās izcelsmes norāžu izmantošanas. Domāju, ka būtu arī piemēroti strādāt pie tādas aizsardzības, kas būtu pēc iespējas standartizētāka attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Tīpaši ņemot vērā to, ka ir jāievēro reģionālas atšķirības un īpatnības. Mūsu eh, nostāja starptautiskā līmenī jābūt konsekventai, un tas ir īpaši svarīgi sarunās par tirzniecības līgumiem ar trešām valstīm. Tas, par ko mēs šodien runājam, par stipriem alkoholiskiem dzērieniem, šis sektors ir ļoti svarīgs eksporta ziņā Eiropas Savienībā. Mēs runājam par de, vairāk kā 10 miljoniem eiro 2016. gadā, kas veido 8% no mūsu eh, agropārtikas eksportu. ASV, Ķīna, Kanāda ir galvenie mūsu eksporta tirgi, ir nepieciešams aktualizēt likumdošanu, garantēt e, to, ka šis sektors ir aizsargāts un var attīstīties. Galvenais šīs regulējuma mērķis ir saskaņot esošo likumdošanu ar līgumu par Eiropas Savienības darbību, ar kuru tika ieviest atsevišķi e, Eiropas komisijas pilnvarojums šajā jomā. Ir izmaiņas, kas ievērojami ietekmēs mūsu komitejas kompetenci. Vēlos izcelt divus aspektus. Pirmkārt, jau izmantotā valoda attiecībā uz eh, nosaukumiem šiem stipriem dzērieniem. Un elektronisks reģistrs, kur tiek reģistrēt visi geogrāfiskās izcelsmes norādes stipriem alkoholiskiem dzērieniem. Vispirms ir nepieciešams nodrošināt to, ka uz eksportējamo preču marķējuma bez oriģinālā nosaukuma ir iespējams norādīt arī tulkojumu, kas ļautu patērētājiem izlasīt šo nosaukumu valodā, kas varbūt nav Eiropas Savienības valoda, eh, kur būtu aprakstīts eh, viss nepieciešamais, kas patērētājiem jāzina par šo produktu. Pašreizējā likumdošana prasa deleģētu aktu šajā jautājumā no komisijas, tad, kad runa ir par trešo valsti. Tas var izrādīties pārāk eh, sarežģīti un ilgi, kas attiec savukārt uz elektronisko reģistru. Tas varētu būt labs jauninājums, dinamisks instruments. Uzskatu, ka tā juridiskā vērtība ir īpaši jāizceļ regulā. Šajā reģistrā varētu būt geogrāfiskās izcelsmes norādes, kas, piemēram, ir ražot, produkti, kas ražot trešās valstīs, un ja tie ir aizsargāti Eiropas Savienībā. Ja Eiropas Savienība to vēlās. Es domāju, ka tas ir not, noteikti svarīgs faktors arī tirzniecības sarunās ar trešajām valstīm. Uh, piemēram, saistībā ar Merkusūru valstīm, kas jau ir norādījušas savus, savu ieinteresētību šajā jautājumā. Ir noteikti arī citi aspekti, kuriem pievērsīsim uzmanību pēc šīs sākotnējās fāzes. Ar prieku uzklausīšu, kas kolēģiem sakāms par šo jautājumu, un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar viņiem. Paldies, tālāk ēnu referenti. Kelīkungs pirmais lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos atzinīgi novērtēt komisijas priekšlikumu, lai uzlabotu šajā tehniskajā jomā noteikums runāja par stipru alkoholisko dzērienu definīciju noformēšanu marķēšanu, tas skaitā geografiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt sektoru attīstību. Man prieks, ka ir atjaunot eh, iepriekšējā juridiskā bāze. Īrijas stipro alkoholisko dzērienu sektors eksportē uz 80 eh, pasaules tirgiem 95% no saražotā apjoma. Pusmiljārds eiro ir katru gadu apgrozījums eksportam šajomām Īrijā. Tātad ir nepieciešams uzlabot procesus, harmonizēt eh, procedūras, nu, bet daudzos eh, aspektos ir eh, regulējums arī ietaus tālāk. Man prieks redzēt, ka komisija necenšas ieviest kādas pārmaiņas, kas varētu mainīt ražošanas praksi. Lielākajā daļā gadījumu komisijas priekšlikumu nerada nekādas bažas, tomēr daži uzlabojumi varētu, dažas izmaiņas varētu radīt arī ietekmi tajās eh, sektora daļās, kur šobrīd nav problēma. Bet cerams, ka tas nenovedīs pie nopietnām tirdzniecības problēmām. Un eh, attiecībā šīm nelielām izmaiņām es iesniegšu dažus grozījumus, ar kurām cenšamies nostiprināt pašreizējos noteikumus, eh, izlabot dažas kļūdas, vai arī precizēt e, jaunā regulējuma skaidrojumu. Un cerams, ka e, priekšlikums neradīs grūtības. Aicinu kolēģus iepazīties ar maniem grozījumiem un apspriest šo jautājumu. Un bankā e, īram liels prieks par piedalīšanos šeit. Frederika Rīs tālāk. Merci, merci, Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties eh, komisijai par šo darbu, kas ir ļoti svarīgs pārskats, eh, dokumentu pārskatīšana profesionāļiem Eiropā. Pateicos arī par viedokļu apmaiņu, tāpat pateicos <clears throat> referentam par viņa ļoti izsmeļējušo izklāstu. Viņš arī ir jau izskaidrojis vairākus punktus, kuriem vērējos pievērstos Es mm, nu, neatkārtošus jautājumus, ne komisijai, ne referentam, bet tomēr ir viens jautājums, tas jau te izskanēja. Kāpēc eh, plaši tiek izmanto deleģētie un īstenošanas akti īpaši tādos eh, būtiskos jautājumos kā definīcija, kategorijas, eh, trešais pielikums par ģeogrāfiski aizsargātiem nosaukumiem? Manā skatījumā Te ir pamats diskusijām tāpat. Otrais komentārs mums šķiet, ka uh, falsificēšanas apkarošana nav pietiekami izsaut komisijas nodomos, piemēram, ka muitas uh, iestādes um, konfiscētu uh, viltoto alkoholu, un tad izmaiņas eh, valodiskā izpausmē starp 2008. regulu un to, ko skatām šodien, un tām varētu būt nopietnas sekas tradicionālos eh, alkoholisko dzērienu ražotājiem, un tad ir nelielas izmaiņas atkarībā no valsts, eh, vēsturiski apsveram dēļ, bet manā valstī, manā reģionā, Valonijā arī ra tiek ražota alkoholiski dzērieni, un tiem ir aizsardzības vārdā nepieciešama elastīga definīcija. Strādāšu pie šī jautājuma ar referentu, kā viņš to norādīja, izmantojot grozījumu iesniegšanas iespēju. Mūsu cīņa šeit komitejā ir eh, veicināt mūsu produktu izplatību, aizsargāt eh, to geografiskos nosaukums, nodrošināt, ka patērētiem labas kvalitātes prece, un tad ir vairāki punkti. Uh, kā jau minēju, kas, kur esam viensprāts, bet ir arī jā, jau preventīvi jāvēršas pret uh, viltojumiem, kas lielā mērā nāk tieši no Āzijas valstīm. Vīdes komiteja ir atbildīgā par šiem jautājumiem, <clears throat> un es turpināšu arī tur sekot šo temata attīstībai, uh, tāpat ņemot vērā, mm, ka jābūt marķējumam par. Uh, um, vērtību šajos um, alkoholisko dzīnu um, dzērienos. 2014. gadā aprīlī uh, parlaments uh, atsklājā rezolūciju, kur pieprasīja, lai komisija izstrādātu plašs dokuments par šiem priekšlikumiem, par alkoholiskiem dzēriniem, Komisija 13. martā piedāvāja iespēju izpausties, izteikties, lai profesionāli nāk klajā ar savu viedokli. Un es atgādināšu, ka pārtiks vērtība alkoholisko dzērienu sastāvā, tās norāda ir svarīga arī ražotājiem. Paldies! Lielas paldies! Paldies! Citi ēnu referenti nav šeit. Helmuts aizstāja Forensas kundzi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Frants Kundze, diemžēl, nevar būt šodien šeit mūsu sanāksmē, un tāpēc viņa aicināja mani nolasīt komitejai viņas viedokli. Kā GONKL e grupa mēs atzinīgi vērtējam ra, ehm, to, ka tiek eh, radīts eh, jauns ietvars stipru alkoholu dzērienu jautājumā saistībā ar informāciju, kas tiek sniegta patērētājiem. Eh, lauksainiecības preču un pārtiks sektorā. Mūsu grupas prioritātes ir saglabāt esošo aizsardzības līmeni stipro alkoholisko dzērienu sektoram. Tur ir vairāk kā 200 um, eh, geogrāfiskās izcelsmes norādes un tūkstošiem strādājušo. Es nepieminēju nemaz to problēmu, ko Aldis kolēģi tikko norādīja saistībā ar vides un veselības aprūpas sektoriem. Tas, protams, ir jāapdomā. Tāpēc mums ir nepieciešama mūsdienīga likumdošana, kas nodrošinās pievienoto vērtību un nodarbinātību. Tāpat laikā nodrošināt patērētājiem informāciju par produktu. Mums ir jāapsver uzlabojumi pašreizē priekšlikumā, it īpaši to cik svarīgi izvairīties no jebkādiem pārpratumiem saistībā ar e, garšas e, uzlabotājiem. Tāpat tās ir jācīnas pret viltošanas mēģinājumiem. Mēs apzināmies, ka tas nav viegli, tāpēc ceram, ka tiks uzlabot noteikumi saistībā ar e, stipru alkoholisko dzērienu e, sajaukumu pārdošanu un par to pieejamo informāciju, kāpat arī skaidru marķējumu, kas ir ļoti svarīgs. Kas attiecas geogrāfiskās izcelsmes norādēm? Tos e, nu, šo norāžu noteikumus ir nepieciešams uzlabot un es dzirdēju, kā referents tieši taisās koncentrēties uz šo aspektu. Mēs esam gatavi sadarboties ar viņu šajā jautājumā. Šo izcelsmes norāžu reģistrs ir jāveido tā, lai tas būtu pieejams mažiem ražotājiem, tā skaitā lauksaimniekiem, lai lauksaimnieku varētu saņemt taisnīgu samaksu, kas ļauj sekt eh, ražošanas izmaksas Un tāpēc šāds reģistrs, kas aizstās trešo pielikumu, nedrīkst ietekmēt tiesības vai pienākumus, kas izriet no geogrāfiskas izcelsmes norāžu sistēmas. Paldies un cerams, ka nonāksim pie laba rezultāti tad, kad strādāsim jau pie grozējumiem. Paldies! David, lūdzu! Thank you, Ben. Um, please. Paldies. Īrija ražo, ir otrā labākā viskija ražotāja pasaulē pēc man, manas pašas valsts. Es augstu vērtēju komisijas priekšlikumu Nikolā Dantīs ziņā. Vēlos uzsvērt trīs punktus, kuriem jau īsumā citi pievērsā. Tā trīs komentāri. Pirmkārt, trīs skundz norādīja Mm, problēma ar ģe, mm, viltot geogrāfisku izcelsmes norādes mm, produktu tranzītu. Mēs Mm, pie, eh, kad mēs eh, novērsām šo trūkumu, tad, kad eh, strādājam pie EC e marķējumu un nav skaidrs, kāpēc, lai mēs to nedarītu tāpat, jo ir produkti šādi viltot produkti no Ķīnas, kas tiek transportēti uz Āfriku, caur Eiropai, un tas ir trūkums šajā ziņojumā, ka nav pieminēts šāds nodoms uh, vērsties pret to. Un tad rodas, protams, kas manā skatījumā ir problemātiskāks. Es saprotu, kāpēc priekšlikums ir tāds, kāds tas ir. Taču manā skatījumā. Mums būtu jāvērst pret maldinošu marķēšanu. Ilustrēšu, kāda mums uh, marķēšanas sistēma tāda viskijas tiek sajaukts, es runāju par viskiju, jo šo preci es ļoti labi pazīstu. Ja mēs uh, piecus Skotijas viskijas nosūtas uz Franciju un jauca to tur, tur tad tas kļūst par, tā kļūst par Francijas presu un preci, un tas tiešām ir maldinoši, ja šī informācija parādās marķešanā un tiesība aktā uh, šāda situācija nav atainot. Un nu, pēdējais punkts tik pieminēt tulkošanas problēma ar geogrāfiskās izcelsmes norāžu tulkošanu, to arī minēja referents. Vietēja noteikuma dēļ mums mūsu regulā jāparedz noteikums, ka tiek izmantoti vietēji nosaukumi. Nav runa par to, ka geogrāfiskas izcelsmes norādes netiek izmantots, bet jāparāds, ka Mm, par, ka ir jāizmanto vietējās, vietējās izcelsmes nosaukumi. Tāpēc jāpārveido 44. pants. Un esmu gatavs sadarboties Nikolai uzdarbu, uzlabot šo dokumentu. Paldies! Tagad došu vārdu komisijai, saka priekšsēdētājs. Šo onfra no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta nodaļas vadītājs. Lūdzu. Labrīt, dāmas un kungi! Pašreizējā regula 110 pagātnē labi darbojās un nodrošināja labu izaugsmi nozarē. Stipro alkoholisko dzērnīju nozara ir strateģiski svarīga Eiropas eh, Savienībai, un te ir nozīme ģeogrāfiskās izcels norādēm, ir arī pievienotā vērtība šādi nodrošināt lauksemniecības nozarē. Tāpēc tas specifiski tiek iekļauts lauksemniecības juridiskajā pamatā stipro dzērienu regula arī pēdējā kā KLP e, ietveros, e, kas ir jāsazakaņo Lisabons līgumu. Tātad komisijas priekšlikuma mērķis nav mainīt nekādas noteikumas, bet vienkārši uzlabot uh, normatīvo tekstu un vienkāršot uh, garās procedūras. Runājot par parlamentu, dažu komis, uh, deputātu uz to norādīja komisija, piedāvā šo vīziju starp deleģētajiem Uh, un um, īstenošanas aktiem saskaņā ar līgumu 290 un 291 pāntu. Mēs vēlamies panākt līdzsvaru un mums nepieciešama elastība šai kontekstā. Vēstur liecina par to, ka kopš 2009. gada mēs desmit reiz esam grozījuši 110. regulu. Un visas šīs izmaiņas ir veiktas uh, tāpēc, ka dalībvalsts ir lūgušas atrisināt kādas praktiskas problēmas, kas, teicam, bija risināmas. Runājot par ķevrus tās izcelsmes norādēm, mums jāsaprot, ka mēs šeit esam uh, globālās, globālās uzmanības lokā un mums ir nepieciešama efektīva tiesība akti. Mums ir jāparedz noteikumi, lai vērstos pret viltotiem, viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Priekšlikums parāds eh, procedūras, kas reģistrēšanai ir caurskatāmākas, eh, efektīvākas, un tiek nodrošināts arī, ka eh, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes stipriem alkoholiskiem dzērieniem tiek saglabāts un arī kvalitāte tiek uzturēta. Paldies! Paldies, vai tirzniecības ģenerāla direktorāts vēlētos izteikties? Jā, thank you. Maybe... Jā, paldies. Varbūt pavisam īsi no manas puses. Vēlos sacīt, ka tirzniecības ķēdē atbalsta šo procedurālo aspektu modernizēšanu attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Mums ir mm, vajadzīga e, caurskatāmāka, efektīvāka, caurskatāmāka pieeja ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai, un šis ir atbilstošs solis no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta puses, kas palīdzēs veicināt mūsu sistēmu, aizsargājot ģeogrāfiskās izcelsmes norādes starptautiskā līmenī. Mēs vēlamies, lai šī būtu tāds kā atskaites modelis starptautiskā līmenī Un šie caurskatāmākie, efektīvākie noteikumi, protams, mm, mums palīdzēs arī sarunās par ģeogrāfiskas izcelsmes norāžu noteikumiem privās tirniecības nolīgumu kontekstā. Tātad atbalstām šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, turpiniet priekšstādātais! Un vārds mūsu referentam Dantī kungam. Paldies! Vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu svarīgo ieguldījumu ierosinājumiem. Es domāju, ka te vēl ir daudz darāmā, būs interesanti jautājumi, kas jārisina, lai mēs uzlabotu šo dokumentu un tālāk nodot to atbilstošiem personam. Par trim punktiem deleģētie akti. Tā neapšaubām ir iespēja vienkāršot procedūru, lai padarītu to ātrāku, lai izvairītos no aizkavēšanās, atlikšanas vai procedūras eh, palielināšanās. tā var tikt uzlabota reģistrācijas sistēma un līdz ar to preces ātrāk nonāktu tirgu. Tātad atbalstām šo priekšlikumu. jābūt īstenai vienkāršošanai, piemēram, marķēšanas ziņā. Mēs nevēlamies, lai sistēma būtu vēl sarežģītāka citā valstī un citā valodā stāstot, kas tā preci īsti ir. Mēs iestājāmies par eh, norāžu saglabāšanu oriģinālu valodā. Runājot par ķina preču viltošanu, mums tiešām ir visiem spēkiem jāc, jāapkaro šī parādība, tā ir mūsu kompetenci joma, tā attiec uz iekšējā tirgus komiteju. Jāapkaro viltošana arī citiem lauksaimniecības produktiem. Tie reizēm ir jāatsauc no tirgus, ka tie tajā viltoti produkti parādās. Un šo punktu arī varētu iekļaut tekstā. Tad liels paldies par jūsu ierosinājumiem. Un tuvākajās dienās tiks sagatavots eh, detalizēts ziņojums, lai mēs varētu strādāt pie paša teksta. Paldies! Paldies! Un izskatās ka mēs balsosim 10. un 11. jūlijā. Tagad šo darba kārtības punktu būsim izskatījuši. Ķersimies pie sestā, kas kādreiz bija piektais, kas ir apmainīti vietām. Mēs runāsim par darba braucienu uz Maltu, kas notika 2. 3. martā. Uh, bija paredzēts sūtīt delegāciju uz Maltu, lai varētu diskutēt ar prezidentūru, un pēc tam delegācijas samazinājās uz vienu vienīgu cilvēku. Tas biju es pats. Tādēļ man bija tas prieks tikties ar tīrzniecības palātas pārstāvjiem, ar uh, ārotbiedrību darbiniekiem un arī visu ārlietu politikas komiteju viņu parlamentā. Tātad visi komitejas locekļi bija ieradušies četri pēc skaita, un mēs varējām runāt par tirdzniecību, tirdzniecības sadarbību, un jāsaka, ka Malta, protams, ir ļoti atkarīga no globālās tirdzniecības norisē, norisēm, un tiek runāts arī par uh, šo tirzniecības sistēmu, uh, ko varētu ietekmēt dempinga produkti no Āzijas vai arī protekcionisms, uh, kas ir piekopts ASV. Nu, tā tad es jūtu šādas bāžas Maltā. Viņi runāja par tādu sistēmu, kas balstās uz normām un ka tā ir jāsaglabā. Un, protams, jūs varēsiet arī saņemt um, attiecīgo uh, sanāksmes un uh, sarunu protokolu. Septītais punkts. Delegācija uz Ekovas valstīm, Kodivuāru un Ganu. Šajās valstīs galvenokārt tika runāts par Ekovas EPA situāciju un par to, kas notiek ar šo pagaidu tirzniecības nolīgumu. Galu galā konstatējām, Mēs abās valstīs tikāmies ar tirsniecības ministriem, tātad, ka abas valstis apzinās šie pagaidu partnerības nolīgumi, par kuriem nobalsojām, ir sliktāki nekā ekovas epa. Abās valstīs dzirdējām viedokļus, ka uh, tās cerēja uh, uz labāku piekļuvu Eiropas tirgumu un tādēļ uh, nobalsoja par EPA ieviešanu. Nu, vai mēs tikāmies ar domnīcu, ārotbiedrību, vai uh, citu organizāciju pārstāvjiem, ar, uh, arī ar tirzniecības, tirzniecības jomā strādājušiem. Uh, Tā tad bija ļoti maz uh, ieinteresēto pušu, kas uzskatīja, ka šie pagaidu nolīgumi ir ļoti labi, bet mēs. Uh, jāsaka, ka. Ekovas valstis cerēja, ka patiešām varēs arī šādu ekovas epa parakstīt, un mēs uh, konstatējām, ka abās valstīs, ka ņemot vērā stabilizāciju reģionā, proti ganā ir jauna valdība, visai jauna valdība Kodivārā, jauna valdība arī Gambijā. Mēs cerējam, ka Gambija un Mauritānija arī parakstīs visā drīzumā Ekovas EPA, un tāpat uh, var arī cerēt, ka Nigērija parakstījis to Nigērijā. Ir jauni ekonomiskas dabas pārbaudījumi, un eh, tā tad nafta ir eh, naftas cenas ir pazeminājušās un uh, arī, piemēram, rūdas cenas ir pazeminājušās un tādēļ uh, tika organizēta augsta līmeņa tikšanās un abas valstis cer, Kautivāra un Gana cer, ka Ekovas EPA procedūra e, patiešām varēs tikt noslēgta ātri jau pirms 2020. gada. Tādā veidā šīs um, muitas nodevas uh, varētu stāties spēkā uh, starp valstīm pašā Āfrikā, un tas varētu radīt problēmas. Tādēļ viņi vēlas, lai ECOVAS um, partnerības nolīgums starp šīm valstīm tik parakstīt pēc iespējas ātrāk un stātos spēkā attiecīgi. Tika runāts arī par ilgtspējīgu attīstību, par darba ņēmēju tiesībām. Jāsaka, ka valsts ka tādos uh, formālos uh, sektoros tas ir ļoti labi atrunāts, piemēram, banānu plantācijās, bet kakao uh, plantācijās tur cilvēki bieži strādā ārkārtīgi bērīgos apstākļos un, protams, arī ekoloģiskās normas netiek ievērotas. Tādēļ, protams, tur mums ir jāuzlabo savu sadarbība. Un mēs arī diskutējām par uh, flekt, eh, par mežsaimniecības uh, eh, nolīgumu Ganā. Gana ir uh, pārņēmus flekt, bet Indonēzija tagad jau Ganu ir apdzinusi. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Gana. Uh, šīs prasības par ilgtspējīgu mežsaimniecību neatiecina tikai uz eksportējumiem produktiem, bet uz visu mežsaimniecību ganā kopumā. Es domāju, tas patiešām ir tāds cerību stariņš. Viņi nedomā tikai par to, eh, kā eh, produktus ražot ilgtspējīgā veidā, tikai tos produktus, kas ir jāeksportē, bet arī pašmājās izmantojumie produkti tiek uh, papildināti ar šādām normām piemēram, arī domājot par banānu un kakao ražošanu. Es domāju, ka šis komandējums bija ļoti veiksmīgs. Mēs tikāmies ar Gānas tirzniecības ministru, un jāsaka, ka viņš no diena ir uh, ļoti liels speciālists šajā jomā, un viņš pat ir arī iespējamais PTO priekšsēdētājs. Viņš pat tiešām pazīst drēbi, Un mēs, protams, skatīsimies, kas notiks tālāk, ja tiks parakstītas, parakstīts šie partnerības un tirzniecības nolīgumi ekovas valstīs. Protams, mums ir uh, eh, viela pārdomām, mums ir vēl. Uh, darbs jāveic. Bija arī citi kolēģi. Es nebiju viens uh, eh, Kaudivārā un Ganā. Varbūt kāds cits grib papildināt. Helmut Šalts, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że... Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka <clears throat> šis apmeklējums, šis, šis ceļojums tiešām bija ļoti interesants. Mēs tur daudz iemācījāmies. Nav šaubu par to, ka šī ceļojuma vērtība, kā ar viens slēpās tajā faktā, ka mums bija iespēja satikties ar daudziem partneriem. Mēs netiekamies tikai ar politiķiem, un arī ne tikai ar deputātiem vai ar valdības pārstāvjiem, bet būtībā visas dienas gaitā no paša rīta līdz vakaram mums ir vesela virkne tikšanos ar dažādu, dažādiem pārstāvjiem, ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ar um, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un arī ar arautu biedrību pārstāvjiem. Un no otras puses eh, esam tikušies arī ar darba devējiem, un tā mēs varam iepazīties ar visu viedokļiem, ne tikai ar eh, dažu atlasītu cilvēku viedokļiem. Un uh, te parādās liela viedokļa atšķirība, un tā mēs varam iepazīties ar visnotaļ atšķirīgiem viedokļiem. Un līdz ar to tad mums ir vieglāk izstrādāt eh, viedokli par kādu tematu. Taču šī ceļojuma secinājumi vispārinot būtu šādi. Vairumā mūsu sarunu mums ir teikts, ka stabils vienošanās, protams, būtu daudz labvēlīgāks nekā reģionālās pagaidu vienošanās, taču mūsu partneri ir ļoti apmierinātāti par to, ka ir iespēja noslēgt šādas pagaidu reģionālās vienošanās, taču, jo bez tām, bez šiem nolūgiem šo valstu situācija būtu daudz ļaunāka. Atgādināšu, ka mēs runājam par tādām valstīm, kuru budžets lielā mērā ir atkarīgs no viena ienākumu avota. Ienākumi no izaivielu, būtībā izaivielu eksporta. Un katras izmaiņas, katrai neskaidrie noteikumi eksporta ziņā vai bloķēšana uh, eksporta precēm tiešām izraisa lielu risku ar smagām nelabvēlīgām sekām. Un šī sociāla-ekonomiskā krīze tūlīt pat izrādās vispār šajās valstīs eh, arī nemieros ielās. Tāpēc es esmu eh, iestājies par šiem pagaidu reģionāliem nolīgumiem, un tāpēc esmu gandarīts, ka arī mūsu partneriem ir šāda doma. Otrakārt, mums jāskatās, vai reģionāliem nolīgumiem ir kāda, ir jēga vai vienmēr ir jāiesaist par tiem. Vērsīšu jūsu uzmanību uz to faktu, ka mēs gadiem vadām sarunas, un tad nonākām pie līgumiem, kas nestāja spēkā, tāpēc, ka viena vai cita valsts nevēlas tos īstenot un sanāk, ka visām mūsu diskusijām nav bijis nekāda jēga, kā tikai tas, ka mēs par, esam par daudz ko runājuši, kaut ko esam uzlikuši uz papīra, taču reāli jēgas tam nav. Un kāpēc mēs saskaramies ar šādām situācijām? Visām šīm valstīm jāsaka atklāti, ir ļoti atšķirīga vēsture, tradīcijas, izglītības līmenis un tā tālāk. Šajā gadījumā Nižērijai ir vislielākās uh, ambīcijas, un šī valsts, jāsaka, uzskata, ka tā ir plašas perspektīvas, tās ir uzskata par spēcīgu valsti. Es domāju, šeit ir vērts pievērsties padziļinātām pārdomām. Kad mēs saskar, saskaramies ar dažādu ļoti atšķirīgu valsts konglomerātu, es jau jums skaidroju to aspektu, un uh, ir valstis, kas vēlas šos reģionālos līgumus, un citas atkal nevēlas vai vilcinās, tad kas būtu darāms? Iespējams, ka pamatoties uz mūsu pieredzi, mums vajadzētu runāt arī ar tām valstīm, kas nevēlas šādu nolīgumu. Kāpēc, lai mēs varētu tās pārliecināt, eh, ka tas nāk par viņām, viņām par labu un jārunā tā ar tām valstīm, kas nevēlas? Paldies, Helmut Šauts. Paldies, Bernt. Pēdējais aspekts, ko minēja kolēģis Zenfelds, bija patiešām ļoti interesants. Es piekrītu gan tev, gan viņam, ka šis ceļojums bija ļoti interesants, ļoti daudzslāņains. Tas arī bija ļoti informatīvs un izglītojošs. Bet mums patiešām ir jāmēģina apzināt kā visa ekonomiskā situācija Eiropas Savienībā ietekmē mūsu partnervalstis un cik lielā mērā mēs esam tāda ekonomiskā kopiena, kam ir kopīgas intereses, ko mēs varam arī uh, aizstāvēt, tad, kad runājam par trešajām valstīm, vai mēs esam tāda monolīta organizācija, vai mēs arī uh, saprotam uh, to, ka Brexit un citi politiskie notikumi ietekmē integrāciju Eiropas Savienībā, arī tās uh, viengabalainību, un tas, protams, ietekmē uh, arī mūsu mūsu tirzniecības politiku. Mums uh, vajadzētu to saprast, un mēs to labāk arī apzinājāmies, kad bijām Kodivārā un uh, Ganā. Mēs uh, vēlamies arī izprast, kāda ir šo valstu pozīcija runājot par PTO un kā sadarbojoties uh, reģionālā līmenī šīs valstis var attīstīties. Un, protams, jāsaka, atsevišķās valstīs uh, situācija ir ļoti atšķirīga, ņemot vērā arī politisko situāciju. Nu, salīdzināsim kaut vai Ganu un uh, eh, Kodiviāru, kas ir divas valstis, uh, kas uh, patiešām uh, ir ar plaukstošu tautsaimniecību, nu, bet, uh, ja mēs tam nostādām pretī Nigēriju, uh, tur jau situācija ir citādāka. Un mēs runājam arī par tādu uh, pat ziemeļu dienvidu pretstatījumu šajā reģionā. Un runāt par flekt likumdošanu arī tas tika pieminēts. Mēs to ļoti labi apzinājām un apzinājāmies un 30 tūkstoši cilvēku no Malī, Burkina Faso un citām valstīm uh, ierodas uh, Kotivārā un Ganā tur uh, apmetas meža tuvumā, tos uh, sāka cirst ārā, domājot, ka tur varēs ierīkot banānu plantācijas un kakao plantācijas, tā nopelnot sev kaut kādu iztiku. Protams, ka mums uz šiem notikumiem ir jārēģē runājot gan par divpusējiem pagaidu EPA nolīgumiem vai arī cita veida nolīgumiem. Mums arī kaut kā ir jāvar šo situāciju ietekmēt, lai sociālie uh, attīstības uh, un ekonomiskie kriteriji patiešām tiktu ievēroti. Un, ja mēs runājam par notikušajām sarunām, tad it sevišķi Kodivāras parlamentā man radās iespējas, ka deputātu izpratne par uh, E, pagaidu un reģionālajos nolīgumos teikto nu nav tik augsta, kā mums um, būtu gribējies redzēt, ir sevišķi, ja mēs runājam par parlamentu kā uh, līdzlēmēju institūciju. Un Tādēļ ir jābūt, protams, labākai izglītībai, labākai informētības pakāpei par to, kas galu galā šajos nolīgumos ir teikts, lai arī līdz likumdevēji varētu savu atbildību uzņemties pilnā apmērā, arī garantēt augstāku caurskatāmības līmeni. Runājot par konkurences starptautiskajā tirgū. Uh, Tas, protams, eh, ietekmē ražotājs reģionā. Nu, runājot par eh, banānu plantāciju, kuru mēs apmeklējām, jā, nu, priekšzīmīgs tāds eh, uzņēmums, es te negribu arī nevienu salīdzināt, vilkt nekāds paralēls, bet mēs sapratām, ka banānu cenas turpmāka krišanās šīs banānu plantācijas ražošanas apjomiem patiešām ietekmēt ļoti nelabvēlīgi. Un ja mēs runājam par uh, Latīņamerikas valstīm un banānu ražošanu, uh, tur kā arī konkurēt spēju Eiropas Savienībā, mēs visus šos faktorus ņemot vērā varam ietekmēt situāciju gan Āfrikā, gan arī Francijā, Spānijā un Portugālē, kur tiek ražoti banāni, tāpat kā Āfrikā. Un mums vajadzētu palauzīt galvas, kā tad veidot šīs cenas starptautiskā līmenī, kādi kriteriji ir jāievēro. Mēs runājam par sociālajiem, ekoloģiskajiem jautājumiem, par nodarbinātību, bet jāpadomā arī par PTO parlamentāro asamblēju, kas notiks šī gada decembrī, lai tur mēs varētu visus šos jautājumus pacelt gaismā un lai par to varētu tā pamatīgāk apspriesties. Jā, rezumējot, tas bija ļoti interesants ceļojums. Ļoti žēl, ka uh, referents nebija kopā ar mums. Paldies, Gembelkungs. Thank you, Mr. President. Um... Paldies, priekšstādātāji. Jā, šis bija ļoti izglī, izglītojošs ceļojums, man tas patika. Viena lieta, ko no tā mācījos, vai vairākas, ir e, patiesībā pamatmācība par ekovas. Tas viss ir saistīts ar Nigēriju. Nigērija ir liela spēlētāja šajā reģionā. Ja Nigērija nevēlas iesaistīties Rietumā Afrikas ekovās brīvās tīrzniecības nolīgumā vai drīzāk, ka tagad partnerības nolīgumā, tad visam tiek pielikts punkts. Un tā tad mums beigās ir divpusēji ekonomiskās partnerības nolīgumi. Un šie EPA e mm, ir ievērojami uzlabojušies, salīdzinām ar sākotnē versiju. Secinājums no mūsu pieredzes uh, ir saistīts ar 50. pānta sarunām. Tātad uh, viss jautājums par kvotām, īpaši runājot par banāniem. Mums bija uh, vienošanās starp uh, ASV, Latviņameriku un mums uh, par banāniem. Un viss jautājums ir ļoti jutīgs. Banāna ražotāji vairāk ar to minēja un arī citi. Tas ir saistīts ar 50. pāns sarunām, jo šiet, ka apvienotā karaliste 44% ņem no eh, visiem. Uh, es kvotām banānu jomā. Tad jautājums, kad eh, Liebritānija dosies prom no Eiropas Savienības, vai tā ņems eh, līdz šos 44% vai Eiropas Savienībai būs vairāk kvotu, vai tad uh, eh, Liebritānija būs savas kvotas, tad kā, ko, kā tas ietekmēs Latvijas un ASV ražotājus. Bet šis jautājums izskanēja vairāk kārt, un es domāju, šis temats būs aktuāls. Uh, šīm valstīm. Es tikos ar Pasaules tirniecības organizāciju pirms mēneša, un es eh, piedalījos sarunās vairākām misijām, un šie jautājumi par IQ parādījās daudzās sarunās, un bija runa par šo kvotu piešķiršanas noteikumiem, piemēram, Jaunzēlandes aitas vilnu, arī no tās 5% kvotu iet er, um, apvienotāju karalistei es iestājos par tādiem lieliem nolēmumiem, kā piemēram Kanādas, super Kanāda nolīgums uh, ar Eiropas Savienību, bet šie kvotu jautājumi šī ceļojumā tika izgaismot vairāk kārt un bija ļoti interesanti redzēt kakao ražotnes, uh, banānu audzētavas. Mēs tikāmies ar tirzniecības ministru, tirzniecības uh, deputāti, bet uh, viņi nerunāja par kvotām. Lielas paldies! Nu, dien, mēs um, šajā, šī brauciena laikā runājam par galvenajiem lielākajiem jautājumiem, tātad uh, par cenu veidošanas politiku, par tīrdzniecības sadarbību, par to, kā uh, spēcināt situāciju mazāk attīstītajās valstīs. Protams, Brexit arī uh, neglābjami. Uh, tika pieminēts, tas ietekmē eh, šo tirdzniecības sadarbību. Tādēļ šis bija ļoti labs, vērtīgs brauciens. Jūs arī saņemsiet tādu izsmeļošu ziņojumu par to, un tas noteikti mums palīdzēs turpmākajā darbā. Un mēs, protams, arī turpināsim konsultēties par nākamajiem plānotiem nolīgumiem. Labi, ka mēs arī varējām apzināties pastāvošās grūtības. Labi, esam šo darba kārtības punktu noslēguši. Ķersimies pie nākamā, numur 8. Nē, Septiņi tas bija pirms tam septiņi, tagad astotais. Tas ir nedaudz saistīts ar šo braucienu. Jautājums, kas eh, ļoti uh, Eh, daudz tiek apspriests arī eh, Ganā un Kodivārā un arī tika apspriests. Tā ir korupcija, runājot gan par zemes platību piešķiršanu, par eksporta licencēm. Vienmēr arī mēs dzirdam, eh, virmojam tādas runas, ka tas varētu radīt zināmas ekonomiskas priekšrocības un arī varētu būt saistīts ar korupcijas risku. Tādēļ esam tematizējuši šo jautājumu korupciju un cilvēku tiesību trešajās valstīs. Mūsu mm, referente ir Grasvander Hainces kundze, paldies. Uh, dārgais Bernt, priekšsēdētāji kungs, ir ļoti labi, ka šie jautājumi tiek apspriesti viens pēc otra. Dārgie kolēģi, korupcija ir manāma daudzās jomās, tā ietekmē cilvēktiesības. Un tā, protams, rada nevienlīdzību, sociālais taisnīgums tiek apdraudēts un arī e, ekoloģiskie jautājumi tāpat. Uh, Tādēļ es uh, savā atzinumā esmu pievērsusies vairākiem principiem. Mēs runājam par daudzpusēju antikorupcijas līgumu ieviešanu, šādu a, atrunu ieviešanu visos tirzniecības nolīgumos, tāpat kā runājot par trauksmes cēlāju aizsardzību, antikorupcijas a, normu ievērošanu. Tas ir ļoti būtisks aspekts, tad, kad runājam par sadarbību ar trešajām valstīm. Ir jābūt arī dažādiem mehānismiem, lai varētu labāk ieviest antikorupcijas normas, bet ir jābūt arī labākai novērošanai vai monitoringam. Ja vēlamies patiešām efektīvi cīnīties pret korupciju un kaut ko panākt, ir jābūt obligātiem saistošiem pasākumiem. Nu, tāds brīvprātīgs uh, manifests uh, neko daudz nedos. Tādēļ atzinumā esmu minējusi, ka arī nākotnē, slēdzot tirzniecības nolīgumus, ir jāievieš uh, šī atsauce uz uh, cīņu pret uh, korupciju un naudas atmazgāšanu kad mūsu tirsniecības partneri neievēros, ja viņi neievēros šīs normas, tad, protams, eh, tam ir jānes līdz konkrētas sēkas, viņi varētu arī zaudēt uh, sev līgumos piešķirtās priekšrocības. Jāsaka, ka atzinumā ir ierobežots zīmju skaits, es visu pilnīgi nevarēju tajā iekļaut, tādēļ arī pati sagatavošu vairākus grozījumus. Grozījumos galvenokārt runāju par mazo un vidēju uzņēmumu atbalstu un arī antikorupcijas normu ievērošanu. To noteikti gribēju ziņojumā atzinumā vēl iekļaut, kā arī tirzniecības nolīgumu caurskatāmību un arī varbūt dažreiz tādu individuālāku pieņemot vērā vērā atsevišķo uh, tirzniecības partneru vajadzības un īpatnības. Un ir jādomā arī par tādu neatkarīga novērošanas orgāna izveidi, lai labāk varētu cīnīties pret korupciju. AFET komiteja ir atbildīgā komiteja un grozījumi bija jāiesniedz jau vakardien. Es pati iesniedzu vairākus grozījumus no savas puses un Jāsaka, ka tie arī labi papildinās šo atzinuma saturu. Es ar prieku uzklausīšu kolēģu ierosinājumus un tagad arī kolēģi varēs izteikties par šo atzinumu. Labi, saka priekšsēdētājs, ēnu referenti uzstāsies tagad Zaifi kundze no ETP grupas. Paldies priekšsēdētājiem. Vēlos pateikties referents kundzei par viņas atzinumu projektu. Korupcijas apkarošana ir ļoti svarīgs temats un ir pienācis laiks to skatīt Eiropas Savienības tirdzniecības politikas kontekstā. Komisijas iesāktais darbs TTIP eh, sarunu gaitā bija pirmais darba posms un ir svarīgi, lai turpmāk komisija runātu par eh, korupcijas apkarošanu visās turpmākajos tirdzniecības nolīgumos ir paziņota uh, nolīguma ar Meksiku uh, pabeigšana, un ja komisija um, rīkosies tā, kā tā ir um, paziņojusi, tad ir svarīgi, lai korupcijas uh, aspekti tiek iekļaut arī visos līgumos. <clears throat> tā tad arī mūsu, mūsu tas skar. Runājot par atzinu projektu. To piedāvāja referenti, mēs viņai par to pateicamies, mēs iesniegsim grozījumus, lai, element, lai dažs elements precizē. Mēs pirmkārt piekrītam tam, ka tirsniecības politika sniedz ieguldīju labas pārvaldības un Eiropas Savienības vērtību veicināšanā. Mēs vēlētos vairāk precizēt ka ir svarīgi panākt eh, saskaņoties ar Eiropas Savienības tirdzniecības politiku un eh, mūsu akī komitēru. Īpaši tas attiecas korupcijas apkarošanas, uh, kontekstā. Tam ir jābūt atsaucas punktam, vadot sarunas. Mēs arī atbalstām uh, tekstā pausto ideju, ka ir vairāk jāiesaistās privāts sektors šeit ziņā. Globāli raugoties, es domāju, ir svarīgi aicināt Eiropas Savienību stiprināt starptautisko sadarbību un apliecināt savu līderību korupcijas apkarošanā, tā skaitā arī starptautiskās tirzniecības ietveros. Mēs vēlamies arī atgādināt, ka uh, SPG plus parāds, ka ir jāratificē ANO dokuments korupcijas apkarošana, un līdz ar to ir jānodrošina um, izsakošana, kā tiek īstenots SPG plus un kā tas reāli tiek īstenots praksē. Liels paldies! Un ECR grupas vārdā Kembelkungs lūdzu. Paldies priekšstādātāji! Mēs ECR grupā atzīstam, ka korupcija nelabvēlīgi ietekmē tirzniecību, tiek mazināts investīcijas, tiek veicināta negodīga kon konkurence un arī valsts iepirkuma procedūras tiek roprots. Korupcija bieži vien iet roku rokā ar birokrātisko bloķēšanu. Tas ir veids, kā apiet birokrātisko šķēršļus bieži vien. Mēs uzskatām, ka tirzniecība ir svarīgs instruments, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, lai risinātu šo problēmu, un pretkorupcijas noteikumi ir jāiekļauj uh, turpmākajos tirzniecības nolīgumos, un tam ir jābūt svarīgam. Uh, tematam tirzniecības sarunās, un tas tad ir, ir jāsaskaņo ar plašākam Eiropas Sanības tirzniecības politiku saskaņā ar Eiropas Sanības komisāru tirzniecības stratēģiju. Mēs arī atbalstām, protams, ka sabiedrības privātā sektora un citu iesaistīto pušu iesaist pretkorupcijas programmu īstenošanā un noteikumu izstrādē tirzniecības kontekstā. Tāpēc mēs atbalstām tādu instrumentu izveidi, kas var kalpot par vadlīnijām nodrošināt plašāku uh, valsts eh, iesaisto pušu iesaist. Mēs atbalstām referentu ierosinājums un vēlamies, lai arī tālāks būtu um, korupcijas atkarošanas iespējas izmantojot izniecības kanālu. Kad vēršot eh, starptautiskās eh, valsts iepirkuma procedūras caurskatāmāks un tam līdzīgi. Mums ir jāizvairās no vispārnēmiem, sasaistot korupciju ar cilvēktiesībām. Tie nevienmēr ir cieši saistīti aspekti, un dažkārt korupciju spraksa neietekmē cilvēktiesības, kā tas attiecas, piemēram, mm, privāts korupcijas gadījumā. Svarīgi iekļaut pretkorupcijas noteikums Eh, tāpat kā cilvēkties, eh, kā cilvēktiesība aspekts tirzniecības nolīgumos. Taču tam nedrīkst izvērties par tirzniecības pareijām. Mēs te runājam par tirzniecību, nevis par politiku, un mūsu galvenais mērķis ir koncentrēties uz tirzniecību. Paldies! Paldies! Um, Citādi referenti nav klāt. Vai jūs vēlaties saistāt kādu? Jā, lūdzu. Paldies. Mana kolēģe Dita Haranzova, kas ir ēna referenta, nevarēja būt klāt, un tāpēc es runāšu viņas vārdā. Uh, Viņi ir gandrīz par to, ka referents pamatot parāda, ka korupcija un uh, cilvēktiesības ir saistītas un ka ir jāizmanto korupcijas apkarošana mūsu politi tirzniecības politikā. Tā tad, tad, tad jātainojas tirzniecības noteikumus. Projektā ir labi elementi, taču mēs iesniegsim grozījumus, mūsu grupa iesniegs grozījumus, lai um, norādīt arī uz Eiropas Sanības jau spartiem soļiem. Korupcija ir nopietna problēmas ekonomikai un sabiedrībai, līdz ar to ir grūti nodarboties ar uzņēmē darbību ne tikai ārvalstu investoriem, bet arī vietējiem eh, uzņēmējiem. Uh, korupcijas skar līdzcenšu izsniegšanu un līdz ar to tas skar arī Eiropas saimnības dalībās, kas valsts tirzniecību, tirgoties, nodarboties tirzniecību trešās valstīs, un tas arī smagi skar trešo valstu ekonomisko attīstību. Kotonu nolīguma GSP vienošanās kontekstā Eiropas saimnība jau uzrauga korupciju. Apņemšanās ir svarīgas, izstrādājot eh, GSP pārskat ziņojumu. Tirzniecības saiknes var veicināt eh, standārtus, nosakot caurskatāmību, taču noteikumi eh, globālajā tirzniecības ir nav vienīgie noteikumi. Taču daudz nolīguma partnerības vai eh, sadarbības asociācijas nolīgumi arī var iekļaut šo korupcijas apkarošanas aspektu. Es piekrītu tiem, kas saka, ka šis temats ir svarīgs, taču mēs esam tikai neliela, neliels ķēdes posms, un mūsu grupa tad nāks klējā ar saviem priekšlikumiem, lai uzlabotu šo tekstu, un dostoši mūsu domāju paldies. Paldies, Marīķa! Helmut Šalts lūdzu goja vārdā. Thank you, Chair. Paldies priekšstādātē. Arī es no savas puses uh, varu paust uh, mūsu ēnu referentu Francesku um, referentes, uh, ēnu referents viedokļu. Viņa ir saslimusi, diemžēl nevar piedalīties. Viņa uzsver, ka mūsu grupa augstu vērtē šo projektu, tāpēc, ka tas ņem vērā saikni starp korupciju un cilvēktiesībām. Tiek norādīta saiknes ap korupciju un vides noteikumu uh, neievērošanu un starp tiesiskumu un līdztiesību. Viņi vēlas uzsvērt, ka šie divi pēdējie punkti bieži vien tiek izmantoti, taču praksē netiek izmantoti, kad ir runa par tīzniecības noliegumiem. Nevienlīdzība izraisīs korupciju, lai arī cik būtu dažādu klauzulu, par korupcijas apkarošanu. M mūsu komitejas atzinumā šis viedoklis ir skaidrāk jātaino. Vēlos arī uzsvērt to, ka naudas atmaksāšana un finanšu pakalpojuma arī ir jāregulē dažos uh, aspektos, uh, kad tiek noslēgti tirsniecības nolīgumi ar trešām valstīm, tad arī šeit no Eiropas Savienības viedokļa ir jābūt nepārprotami, ka netiks sniegt, nevar sniegt nekādu iespēju atmaskāt naudu, izmantojot tirzniecības nolīgumus. Un tad kolēģi, kas uzsver caurskatāmības nozīmi, tad ir <clears throat> jāparedz, kā arī šie jautājumi atainojas nolīgumos. Runājot par makrofinanciālo atbalstu, vēlos uzsvērt, ka daži aspekti ir jā pakļauja priekšnoteikumiem nolīguma kontekstā. Tas ir eh, priekšnoteikums, lai mēs varētu apkarot korupciju. Paldies, mēs strādāsim kopā ar refereņu, cerot, ka, kā jūs sacījāt, ka mūsu kopējie centieni vainagosies panākumiem. Paldies! Dziękuję panie przewodniczący. E, rozmawiamy na temat sprawozdania, które ma. Sēdfelda kungs, paldies priekšstādāt. Mēs šeit runājam par ziņojumu, kas ir ļoti svarīgs. Priekšsēdētāja kungs pamatot sacīja, ka tas ir saistīts ar iepriekšējo tematu, proti par kodivārs un gan sameklēm. Korupcija ir um, sērga politiskajā un sabiedrības līmenī. Tā ir tāda kā slimība. Tā ir negatīvas sēkas, tās dēļ valsts nevar attīstīties, īpaši tas attiecas uz visnabadzīgākajām valstīm un vismazāk attīstītām valstīm. Tātad šis ir aburtais loks, no kura ir ļoti grūti tikt ārā. Taču tas arī mums Eiropas Savienībā ir kas ļoti svarīgs. Mēs esam uh, viens no lielākajiem donoriem pasaulē, finanšu atbalsts sniedzējiem. Mūsu sniegtais finansējums attīstības valstīm, nabadzīgām valstīm ir e, milzīgs. Te mēs runājam par e, investīciju tīrzniecības nolīgumiem, par visādiem ekonomiskiem aspektiem. Es tiešām uzskatu, ka šis ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, lai palīdzētu citām valstīm. Taču tiešais finanšu atbalsts pastāv arī no mūsu puses. Attiecībā uz Āfriku, piemēram, mēs sniedzam šim kontinentam pār par 20 miljardiem, eh, miljoniem eiro. Taču, diemžēl, daļa no šīs naudas nenonāk tur, kur bija paredzēts, lai nonāktu, un otrkārt pat tad, ja līdzekļi sasniedz galamērķi, eh, tie nevienmēr tiek izmantot visefektīvākajā veidā. Tāpēc šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Eiropas Savienības interesēs ir apkarot korupciju, tāpēc, ka Eiropas komisija sniedz uh, apjomīgu finansējumu, tāpēc mums ir svarīgi zināt, ka šī līdzekļa tiek izmantot vislabākajā veidā. Taču tāpat tas ir arī šo valstu interesēs, visu šo valstu ar kurām mēs tur uzturām diplomatiskās ekonomiskās eh, saiknes interesēs. Šīm valstīm ir jākļūst mums par uzticamiem partneriem, tāpēc mums ir svarīgi, ka tās cenšas apkarot korupciju un maziņ tās apjoms. Visi instrumenti, ko mēs varētu izmantot šajā jomā, tiešām ir nepieciešami. Paldies! Herzlichen Dank. Um, und dann gebe ich der Kommission das. Paldies. Tagad došu vārdu komisijai. Um, thank you very much. Lielas paldies priekšsādātājiem, dāmas un kungi, labrīt. Mēs ļoti augstu vērtējam to faktu, ka Inte ir sagatavojuši šo atzinumu projektu, šis ir īstais piemērotais brīdis, tas arī sniedz mums vielu pārdomām un ieguldījumu mūsu pašu darbā, domājot par pretkorocības noteikumu izstrādi tirzniecības nolīguma kontekstā, kā jau tika minēts no dažu deputātu puses. Protams, Eiropas komisija ir apņēmusies tā rīkoties, kā tas ir izklāstīts Straight for All komunikācijā 2015. gada oktobrī. Kā jūs zināt, to laiku pārdomas galvenokārt bija vērstas uz TTIP, taču, kā jau sacījām arī šajā komunikācijā, pamatdoma bija ievieš šāds, ievieš šāds aspekts visos turpmākajos tirzniecības aspektos, un kā jau pēdējais runātājs sacīja, Vai tas nozīmē, ka komisija ir, ir paredzējusi to iekļaut turpmākaisies sarunu direktīvās? Jā, tā jau tika darīts arī modernizējot nolīgumu ar Meksiku. Taču vēlos paskaidrot, ka mēs piedāvājam šo aspektu visām turpmākajām direktīvām par tirsniecības sarunu vešanu. Mēs arī augstu vērtējam jau iepriekšējo ieguldījumu. Priekšsēdētājs Langi jau ir iesniedzis vēstuli par šo jautājumu. Mēs pie tā strādājām pagājušajā gadā. Mēs skatām to plašākā kontekstā un arī tā skaitā sadarbību ar Meksiku. Daži vārdi par būtību, mm, respektīvi par pašu atzinumu projektu. Protams, atzinumu projekta un uh, ārlietu komitejas ziņojuma fokus ir saiknes starp cilvēktiesībām un korupciju. Tā ir nepārprotama saikne. Mēs arī agrāk esam izklāstījuši to, ka korupcija ir pamata aspekts, kas mazina tiesiskumu un labu pārvaldību, un tas ir īpašs loks attīstības valstīm, ka vairāki deputāti jau minēja šajā kontekstā attīstīto valstu aspekts ir jo īpaši svarīgs. Tāpēc mēs vēlamies vēlreiz atgādināt, ka jau turpinās centieni par, uh, lai apkarotu korupciju attīstības valstīs, īpaši GSP plus kontekstā. Kā jūs zināt, GSP plus ir iekļaut noteikumi par uh, vairāk starptautisko konvenciju ratificēšanu un īstenošanu. Un te ir iekļauta arī ANO konvencija pret korupciju. Kopš 2014. gada komisija un ārējās darbības dienas ir izveidojuši pastāvīgu stingru GSP plus uzraudzības mehānismu. Tajā ir iekļauti rakstiskie jautājumu tās esmu skulkārts un apmeklējums vietas. KSP plus ziņojumā arī ir uzsverts pretkorupcijas aspekts un ANO konvencijas īstenošana. Cik man zinām, šis ziņojums tiks iesniegts Eiropas parlamentam padomam šī gada beigās. Kā jau tika minēts, ir būtiska saikne norādīta starp cilvēktiesībām korupcijā. Korupcija Kotunī nolīgumā 9. pantā ir runa par cilvēktiesībām korupciju, protams, ir paredzēta procedūra Kotunū nolīguma 97. pantā, kas attiec uz apspriešanos nopietnu korupcijas uh, lietu gadījumā. Jautājums par to, kā mēs um, iestrādāsim pretkorupcijas noteikumus turpmāk. Kā jau daži deputāti minēja, protams, tirzniecības nolīgumi galvenokārt vērsti uz tirzniecības attiecību izveidi un uzturēšanu. Tātad te mums jāuzsver korupcijas apkarošana. Tas ir uh, de facto šķērslis tirzniecībai, tas kropļo vidi un ļoti nelabvēli ietekmē ekonomisko izaugsmi. Mums ir jābūt uh, drošiem par to, ka, protams, tirzniecības nolīgumos korupcijas apkarošanai jātiec uz tām jomām, kuras pārvalda tirzniecības nolīgumi. Uh, labi, piemēram, te ir uh, muita, valsts iepirkums, licenšu piešķiršanas noteikumi, arī deputāti to pieminēja. Tad mēs raugāmies šīm jomām. Runājot par mūsu pamatu pieeju, vēlos arī atkārtot, ka ir jāpanāk konsekvence starp Eiropas Savienības iekšējiem noteikumiem Eiropas Savienības akī komunitēra un to, ko mēs darām ārējās attiecībās. Protams, svarīgākais atskaites punkts ir apvienoto nāciju konvencija par korupciju. To ir parakstījušas visas dalībvalstis un arī Eiropas Savienība kopumā. Taču, kad mēs paraugāmies uz konkrētajiem noteikumiem, standartiem, tad mums arī ir jāsaprot, vai mūsu rīcībā Eiropā jau pietiekam standartu un akī komentēri, lai mēs eh, varētu par tiem iestāties arī ārējās attiecībās. Piemēram, runājot par trauksmes cēlāju aizsardzību, tas ir būtisks jautājums. Es zināju, ka parlaments ar tam ir vairāk kārt pie, pievērsies. Mums ir jādomā uzmanīgi, kā mēs šo aspektu varam iekļaut tirzniecības nolīgumos. Uh, Kā jums ir zināms? Nav tādu visaptvarošu noteikumu Eiropas Savienības iekšienē par šo tēmatu. Tāpēc arī komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanos un turpinās um, iekšējais darbs, lai komisija varētu izstrādāt tālāku priekšlikumu par to līdz gada beigām. Taču tas nozīmē to, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, cik tālu mēs šādu tematu varam virzīt mūsu tirzniecības eh, nolīgumos. Runājot par īstenošanu un iegūmu zaudēšanu, es vēlos atgādināt, ja mēs paraugamies uz GSP, tad jāatceras, ka tas ir vienpusējs instruments FT ej, tad brīvās tirdzniecības nolīgums, protams, divpusējs instruments, un tad mums ir jālīdzvaro, kā mēs šeit rīkojamies ar īstenošanu, jo mēs runājam par tādiem noteikumiem, kas bieži vien ir kriminālās tiesības. Tas ir ļoti jutīgs jautājums arī Eiropas Savienības ietveros. Mēs plānējam drīzumā nāk klājā ar konkrētākiem priekšlikumiem, kas izklāstītu noteikumus runa par tuvākiem mēnešiem, un mēs ceram padziļināt mūsu viedokļu apmaiņā ar Eiropas parlamentu. Mēs arī zinām, ka turpinās sagatavošanas darbi semināram par korupcijas apkarošanu, tirsniecību, un šis darbs ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu izveidot savu pieju, un ceram, ka arī turpmāk varēsim atrast šos jautājumus. Lielas paldies! Paldies, Karolīna! Paldies, priekšsēdētāji, paldies par daudziem ieteikumiem. Mūsu mērķis ir veiksmīgi cīnīties ar korupciju, sadarbojoties ar trešajām valstīm, tāpēc ir nepieciešami daudzi pakalpojumi un tirdzniecība, eh, nepieciešama sadarbība, un eh, šis būs labs instruments. Tāpēc e, obligāti pasākumi, saistoši pasākumi ir man ļoti svarīgi, jo savādāk tas nedarbosies. Mums ir jāliek uzsvers uz šiem e, pretkorupcijas e, pasākumiem, to uzraudzību, un ir svarīgi ir nodrošināt, ka tie tiek īstenoti un ka ir paredzēts sodi par neievērošanu. Atiet, tas ir arī jāatiec uz privāto sektoru, un kā jau tika sacīts, trauksmes cēlā aizsardzība ir jāregulē jau Eiropas līmenī, jo savādāk mēs nevaram to pieprasīt tirdzniecības nolīguma ietvaros. Ir nepieciešama kopīga standarta Eiropas līmenī. Priecāšos par labu sadarbību, daudziem interesantiem grozījumu priekšlikumiem, centīšos tos iestrādāt, cik vien iespējams atzinumā. Paldies! Grozījumu termiņš 8. mājas 12 dienām. Balsošana 13. maijā. 9. un 10. punkts tālāk - kopīga apspriešana par līgumu slēgšanu ar Kubu. Esam uzstājuši uz to, lai mēs e, varētu sagatavot savu ieguldījumu AFET komitejas atzinumam un dodu reiz vārdu referentam Raimeram Böge. Paldies priekšsarētāji, vēlos atgādināt, ka jau janvārī mums bija pirmā apspriešana. Tagad mēs runājam par pirmo divpusēju vienošanos ar Eiropas Savienību un Kubu. Principā šī vienošanās iekļauj trīs pilārus. Pirmais - politiskais dialogs, otrs - sadarbība un sektoru di dialogs, reģionālā integrācija un tirzniecības sadarbība. Protams, iedzinoties detaļās, ir jāatzīst, ka no vienas puses Eiropas Savienībā ir vissvarīgākais eksporta partners Kubai, lielākais ārvalstu investors, bet kopējais skaidri tomēr ir ļoti zemi. Otrakārt, paskaroties uz elementiem, kas saistīti ar tirzniecību šajā politiskajā dialogā un sadarbības līgumā, tad mums jāatzīst, ka šeit ir ļoti ierobežots saturs par tirzniecību un investīcijām, daudz jautājumu saistībā ar veicināšanu, tarifiem, administratīvām procedūrām un tā tālāk. Bet tā atklāti nebija paši interesi no otras puses eh, izstrādāt tādu kā brīvās tirdzniecības nolīgumu, kā tas pareizi tiek darīts, eh, parasti tiek darīts šajā reģionā. Līdz ar to mēs ne, nevaram salīdzināt šo līgumu ar citiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kā EPA, ar, eh, ko Eiropas Savienības slēdz ar Karību reģionu. Paskaroties uz monopolu jautājumiem, imports, eksports, to veids valsts licencētas eh, importa eksporta aģentūras. Tas vien parāda, ka ir ļoti specifiski izaicinājumi tirzniecības attīstībai. Vēlos arī ietvaru noteikumus, eh, kas eh, privātajiem uzņēmumiem nav uzlabojušies pēdējos gados, kaut arī ir zināma attīstība. Vēlos tikai uzsvērt to, ka ir nodarbinātības veicināšanas pasākumu, un no pēdējās reizes atceros vienu skaitli - 25% no zemes, kas ir Kanada propīstas rokā, eh, nozīmē, ka viņi ražo vairāk kā 50% no pārtiks. Tas, manuprāt, ir ļoti ilustratīvs piemērs arī citām nozarēm. Un eh, daudzas lietas eh, šeit var tālāk izsacināt. Situācija uh, ārējiem tiešiem e, ieguldījumiem mainīsies, bet lēnām valdība centīsies piesaistīt 2,5 miljārdus gadā kā ārvalstu tiešās investīcijas, lai panāktu ekonomisko izaugsmi, kas pārsniedz 5% gadā. Šobrīd jau 250 kopuzņēmumu pas, pārsvarā Spānija, Kanāda, Itālija, Venecuēla ir tās, kas veido kopuzņēmumus tirniecības no, apstākļi nav pārāk eh, viegli saistībā ar to, ka importa-eksporta licences kontrolē valsts. Te mēs redzam arī, ka ieguldījumu skaits eh, kopš 2005. gada, tā skaitā īpašās zonas izveide, nav attīstījusies tajā virzienā, kā būtu varējusi. No otras puses, neskaroties uz visiem pieminētajiem mīnusiem, politiskais dialogs un sadarbības līgums ir sākuma punkts eh, tirzniecības attiecībās. Es domāju, ka jūs jau redzējāt atzinumu, kur es sagatavoju eh, šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā, manuprāt, bija eh, termiņš noteikts grozījumu priekšlikumiem. Vēlējos tikai norādīt, ka balstoties uz mūsu iepriekšējo apspriešanu janvārī, atzinīgi vērtēju šo jauno vienošanos un vēlos norādīt arī uz principu, ka komisija un ārējās darbības dienests ievēros parlamenta lomu un informēs arī mūs saulaicīgi. pirms šādi līgumi tiks slēgti, lai arī parlaments varētu dot savu zaļo gaismu. Šajā atzinumā mēs runājam par ekonomikas sistēmu, par to, kā attīstīt tirzniecību, kā diversificēt eksportus, palielināt ārējās tiešās investīcijas, uh, pieminam arī starptautiskās darba organizācijas e, noteikumus, kurā virzienā būtu jātīstās situācijai. Cilvēktiesību dialogs tiek pieminēts, kas arī ir iekļauts vienā no standarta klauzulām šajā līgumā. Tas viss, manuprāt, ir ļoti svarīgi un daudz, kas vēl ir darāms, tā skaitā attiecībā uz arotbiedrību tiesībām, vides aizsardzību. Personīgi Domāju, ka mums vēl tāls ceļš ejams. Pirms divām nedēļām bija uzklausīšana, ko Eiropas parlamentā organizēja fonds. Es vadīju pasākumu, un Betas Lēb bija viena no uzaicinātām personām, kas saņēma Saharovu eh, balvu, bet viņai tika liekts ceļot. Nu, tāda ir politiskā realitāte valstī. Mums ir jānorāda, ka ir nepieciešams arī kaut ko sacīt politiskajā dialogā par cilvēktiesībām. Tas nevar palikt tā kā līdz šim. Paldies! Valēzes kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies! Paldies referentam par šo atzinumu. Ir dažas lietas, kas, manuprāt, ir jāuzsver. Otrajā punktā kur ir aprakstīts, ka netiek piemērots tirdzniecības investīciju normas, domāju, ka pat varētu paplašināt šo formulējumu, iekļaujot visus startautiskās uh, eh, vienošanās saistībā ar Eiropas Savienības ārējo darbību. Sestajā punktā savukārt Kubai noteikti vajadzētu ratificēt startautiskās darba organizācijas noteikumus tā lai viss nodarbinātības veidi un jebkāda eksploatācija netiktu atļauta man vissvarīgākais tas, ko jūs pieminējāt pašās beigās - cilvēktiesības. Mēs piešķiram Saharova balvu katru gadu, un Pēters Lārī pagājušajā dēļ netika izlaista no valsts. Ir svarīgi atbalstīt cīņu par brīvību, nodrošinot to, ka cilvēktiesību pārkāpumi Kubā netiek atbalstīti. Šie cilvēki, disidenti, maksā ļoti augstu cenu. Viņu ģimenes tiek vajātas, viņi tiek aizturēti, viņi piesaka bada streikus, daži no viņiem pat uh, iet bojā aizdomīgos apstākļos, kas tā arī nekad netiek izmeklēti. Un galu galā mums jāuzdod sev šo vienu jautājumu. Kas gūst labumu no šīs vienošanās un cerams, ka mēs varēsim atbildēt Kubas iedzīvotāji. Kubas iedzīvotāji iegūs no šī uh, līguma, nevis režīms, kas viņus apspiež. Paldies, Mariķie! Paldies! Es eh, savu kolēģi Dīteru eh, viedokli nolasīšu. Pēc 20 gadiem ar kopīgu pozīciju. Eiropas Savienība ir pieņēmusi jaunu pieeju attiecībā uz Kubu ar šo līgumu, kas varētu izzīmēt jaunu laikmetu sadarbībai, dialogam un tirdzniecības attiecībām. Paldies referenčo atzinumu, kas uzsver to, cik svarīgi ir gan ekonomiskā attīstība, gan cilvēktiesības, lai uzlabotu Kubas iedzīvotāju situāciju. Kuba eh, iziet cauri pārmaiņu periodam šobrīd, tomēr, lai cik mēs to arī atzinīgi vērtētu, Kuba var virzīties priekš tikai iekļaujot visus kubiešus, tā skaitā pilsonisko sabiedrību. Eiropas Savienībā ir jāizmanto jaunās iespējas attiecībās ar Kubu, bet mēs nedrīkstam būt naivi. Stiprināt mūsu sadarbību un tirgus atvēršanu nenozīmē to, ka mums ir jāatsakās no pamatvērtībām. Mēs nedrīkstam klusēt par opozīcijas, žurnālistu uh, mākslinieku un cilvēktiesību aizstāvju apspriešanu, kas vai pat ir pieaugusi pēdējos gados. Mēs varam atbalstīt tikai tāds līgums, kas uzlabos Kubas iedzīvotāju dzīvi. Lai tas notiktu, Eiropas Savienībā ir aktīvāk jāuzrauga Eiro, um, Kubas cilvēktiesību uh, ievērošana. Un daudz vairāk, kas ir jādara Kubas uh, ekonomikas liberalizācijā, stingri nodarbinātības noteikumu, MVU netiek atļauts eh, veidot juridiskās personas un tādējādi traucē viņiem iesaistīties ekonomikā. Un ja, mums ir nepieciešams uzraudzīt šī līguma īstenošanu. Mēs ies, iesniegsim grozījumus, lai stiprinātu šo tekstu, kaut arī uzskatām, ka tas kopumā iet pareizajā virzienā. Paldies, Gutjeres kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par sagatavoto atzinumu projektu. Manuprāt, tas nāk tieši pareizā laikā, ļoti izšķirošā laikā, ņemot vērā, kāda ir vēsturiskā situācija attiecībās ar Kubu un politisko pāreju, kas notiek Kubā kopš 2011. gada. Šis nav tirzniecības līgums, šis ir politiskās, e, politiskā dialoga un sadarbības līgums. Eiropas Savienībai ir jāmaina sava nostāja no līdzšinējās un jāatbalsta demokrātiskā pāreja, e, kas ietver cilvēktiesību ievērošanu. Šī politiskā vienošanās e, pievērš uzmanību šiem politiskiem mēķiem, un laika faktors šeit ir ļoti svarīgs. Daudzi uz šīs planētas ir pavērsuši savus skatienus Kubā notiekošajam. Mums nevajadzētu aizrauties ar tukšu retoriku runājot par to, it kā jau šobrīd būtu attiecības ar Kūbu Eiropas Savienībai caur tās dalību valstīm. Nē, tās ir divpusējās attiecības starp divām konkrētām valstīm. Līdz ar to šis e, politiskais līgums ne tikai mēģina politiski pozitīvi ietekmēt pāreju, bet cenšas izveidot homogēnu ietvaru, kas nodrošinās juridisku noteiktību, skaidrību un tirdzniecības attiecības pēc apjoma ir dubultojušās kopš 2009. gada. Šis atzinums veidos parlamenta politisko nostāju Mēs nevaram vienkārši akli sekot tam, ko dara padome. Šim atzinumam ir jāatspoguļo parlamenta unikālo atsevišķo nostāju. Šī ir vēsturiska iespēja, kuru mums ir nepieciešams izmantot. Kā jau tika norādīts, šis brīdis ir ļoti svarīgs. ir notikušas izmaiņas ASV politikā attiecībās ar Kubu. Tā vismaz bija ar Obamu. E, nu, redzēsim, ko Trumps iesāks attiecībās ar Kubu. Notiek pārmaiņas, tāpat arī spriedze e, attiecībās ar Kubu no Krievijas un Ķīnas puses ir nepieciešams atbalstīt mūsu principus, mūsu vērtības attiecībās ar Kubu, un tas ir jādara ar visiem mūsu parakstītajiem līgumiem. Pr protams, ir jāuzstāj uz demokrātijas principu ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu, jāuzlabo strādājošo un viņu tiesību aizsardzību saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas noteikumiem un, protams, e, pamat brīvību un pamat tiesību ievērošanu. Mana politiskā grupa ir vienmēr uzstājusi uz šo aspektu brīvās tirniecības nolīgumos. Mēs esam cilvēktiesību aizstāvi un vēlamies, lai arī šajā līgumā mēs iekļautu prasības, kas veidotu Kubas gadījumā nepieredzētu augstu aizsardzības līmeni. Mums nav jāvelk šeit paralēls ar eh, līgumiem starp Eiropas Savienību un citām trešām valstīm. Šīs attiecību normalizēšanas starp Eiropas Savienību un Kubu ir jāvērtē pozitīvi, mums ir jāatbalsta sarunas un dialogu kā instrumentu sabiedrības pārmaiņām. Uh, atrodot labu līdzsvaru un esot um, dāsniem attiecībā pret Kubu, mēs ne tikai veicināsim savstarpējās attiecības starp Kubu un Eiropas Savienību, bet arī palīdzēsim uh, uzlabot situāciju. Ignācio Ranel tālāk. Komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi, lai pateiktu divas lietas tikai. Pirmkārt, Eiropas komisija piekrīt referenta analīzei attiecībā uz tirzniecības normām, tik tiešām tur nav daudz būtiska. Eh, šis līgums nav brīvās saimniecības nolīgums, un Kubai ir jāpilda eh, PTO ietvarā noteiktās prasības. Tomēr ir vairākas normas, kas varētu būt eh, veiksmīgas tādā ziņā, ka tiktu palīdzēts Kubai iekļauties eh, pasaules eh, tirdzniecības organizācijas statusā attiecīgajā, ja būs, protams, interesi no Kubas puses to darīt. Uh, Kas attiec uz cilvēktiesībām, ko pieminēja praktiski visi runājušie, vēlos tikai atgādināt, ka šis līgums paredz dialogu cilvēktiesību un demokrātijas jautājumā. Ir atsevišķa nodaļa saistībā ar demokrātiju, cilvēktiesībām un labu pārvaldību. Bet kas ir vēl svarīgāk, PDCA mērķis ir izveidot ietvaru kas ļaus uzlabot dialogu starp Eiropas Savienību un Kubu un uzlabot sadarbību. Tas ir instruments, ar kur palīdzību Eiropas Savienība vēlas nonākt labākā situācijā, lai varētu ietekmēt demokrātijas procesus Kubā. Līguma īstenošana nodrošinās efektīvu platformu konstruktīvam dialogam par daudziem jautājumiem, tā skaitā tiem, kas tika pieminēti saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu, uh, pamat brīvībām, demokrātijas aizsardzību un daudz kas būs atkarīgs no tā, cik labi mēs e, īstenosim šo līgumu un cik aktīvi strādās institūcijas. Paldies! Paldies! Un Kristof Vīsner komentārs no Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta. Jā, mana kolēģi principā visu jau pateica. Šis ir līgums, kas palīdzēs mums sadarboties ar Kubu visos jautājumos. Mērķi nav mainījušies. Ilgspējīgas attīstības nodrošināšana, cilvēktiesība ievērošana, tas viss ir kā kodols mūsu attiecībām ar Kubu. Mums ir jauns cilvēktiesība dialogs, un tam jau ir bijuši interesanti un daudzsološi rezultāti. Tagad tas tiks institucionalizēts, un tas ir ļoti svarīgs faktors mums. Ir skaidrs, ka mēs aktīvi uzraudzīsim notiekošo Kubā, un ir ļoti svarīgi, ka Eiropas parlaments spēlē aktīvu lomu šajā procesā. Vēl viena lieta, kas arī daudz sološa, piemēram, tas, ka Kuba ir paziņojusi par savu vēlmi um, sākt jau piemērot šo vienošanos, izmantojot Eiropas instrumentu cilvēktiesībām jautājumā, demokrātijā. Kopsavilkumā varbūt neesam nonākuši pie gala punkta, bet gan drīzāk varam runāt par sākumu jaunam posmam mūsu attiecībās, un cerams, ka šis instruments palīdzēs sadarboties ar Kubu, kas uh, dos iegūmu e, Kubas iedzīvotājiem. Paldies! Zahradil kungs, EKR grupas vārdā. Paldies! Jā, pavisam īsi vēlējos tikai sacīt, ka mēs atbalstam galvenās politiskās ziņas, eh, signālus, kas ir eh, atrodam šajā atzinumā. Mēs iesniegsim dažus nebūtiskus grozījumus. Uzskatām, ka šeit ir divas galvenās līnijas, eh, uz kurām mums jākoncentrējas. Viena ir tirzniecība, otra ir ģeopolitiskais konteksts. Abas ir svarīgas. Protams, starptautiskā tirzniecība Kubai, Kubas ekonomikai ir tikai ierobežotā ziņā svarīgs. Un domāju, ka mums jāņem vērā arī pārmērīga birokrātija, caurskatāmības trūkums un līdzīgas problēmas. Un līdzinējais e, normatīvais ietvars nav pietiekams. Un e, kropļojums ekonomikā rada uh, valsts uzņēmumu darbība, plaša korupcija, tā sauktā ēnu ekonomika. Ģeopolitiskajā kontekstā, es domāju, mēs eh, labi apzināmies, kas tur notiek. Ir zināmas izmaiņas, kas tiek sagaidīts klub, Kubas vadības pusē. Tāpat arī krīze Venecuēlas ekonomikā. Venecuēla bija ilglaicīgs piegādātājs Havanai, tīpaši enerģētikas jomā. Varētu būt negatīva attīstība attiecībās ar Kubu. Un varētu tikt arī pārskatīt attiecību principi no ASV puses, kas būtu mazliet atšķirīgi no iepriekšējās prezidenta administrācijas. Tas viss ir jāņem vērā, Mums tas ir jāskata plašākā kontekstā, un kā jau es pieminēju, mēs to visu atspoguļosim savos grozījumos, ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties pie šī dosie ļoti konstruktīvā veidā. Paldies! Kā vienmēr, paldies, Bērgis kungs! Jā, paldies eh, par izteiktajām piezīmēm un ļaujiet man vēl norādīt, eh, ka ja mēs varēsim intensificēt eh, dialogu, kā sacīja ārējās darbības dienas pārstāvs, ne tikai iekļaujot pašreizējo valdību, bet arī pilsonisko sabiedrību. Ja tas varētu notikt, tas būtu ļoti labi. Paldies! Tik tiešām, saka priekšsēdētājs, tas ir nepieciešams, vairāk pat kā nepieciešams. Kā jau sacīju, termiņš grozījuma iestiekšanai ir 5. maija šonadēļ piekdien 12 dienā. Vēlreiz atgādinu, grozījumi iesniedzami tikai angļu valodā, jo laika ziņā mums ir ļoti saspringts termiņš. Piektdien, 5. mais, grozījumi tikai angļu valodā. 11. punkts, nākamais Bērgas kunga ziņojums. Vispārējais budžets 2018. finanšu gadam lūdzu. Frage sollte der Kollege Muresan als General. Varbūt, ka Muresan kungam vajadzēja klāt būt. Viņš taču ir galvenais referents, vai kaut kas ir mainījies? Labi. Eh, eh, jā, dank, for... Jā, vienkārši gribēju to zināt. Paldies priekšā. Tad jā, mums ir vēl nedaudz laika. Jūs noteikti visi būsiet dzirdējuši, ka pārskatot uh, finanšu tāmi Eh, Itālija bloķēja procedūru, un tagad mēs arī nevaram eh, noslēgt visu šīs sarunas, ņemot vērā arī blokādi, ko ir uzlikusi apvienotā karaliste. Nu, es nezinu, vai pēc vēlēšanām to visu varēs eh, tik ātri nokārtot, nu, man ir grūti kaut ko prognozēt. Un, protams, tas sarežģīja visu darbu, jo pakotnes pieņemšana, protams, varētu arī ietekmēt 2018. gada budžetu. Un tagad mums ir tā teikt, jātaustās mīglā pirms tā izklīdīs. Tādēļ mums vēl vajadzētu padomāt, kādas vadlīnijas tika pieņemtas plenārsesijā, un es gribētu pieminēt, ka 19 pāns, eh, kas veltīts eh, attīstībai, migrantiem, eh, bēgļu krīzei, tālāk 18, 25 kaimiņa attiecība politika īpaši instrumenti un arī tas, kas attiecas uz ārējo uh, investīciju plānu, nu tas viss tagad tiek apgrūtināts. Un ņemot vērā iepriekšējo ziņojumu, kur mēs runājam arī par uh, korupciju, un kolēģis Ženfelds arī pieminēja ļoti būtisks atziņas, nu ko tad tagad darīt? Ja mēs e, vēlamies patiešām ar tirzniecības politiku atbalstīt e, mūsu kaimiņu valstis, tās stabilizēt, kādus projektus mēs atbalstīsim, e, vai mēs piešķirsim naudu ļoti konkrētiem projektiem, kas būs daudz mērtiecīgāki nekā tādā, piemēram, netieša budžeta atbalsta. Uh, Uh, sniegšana. Mums ir jāsaprot, kur ir tie instrumenti, kas darbojas vislabāk, jo citādi mēs vienkārši niekojam naudu, izniekojam, bāžam to kā caurā sietā un nekas nenotiek. Un runājot uh, par uh, gaidāmajiem gadiem, Brexit, budžeta elastību un arī nākamā DFS izstrādi. Varbūt, ka 26. pāns šeit būtu jāpiemina un Man šķiet, ka Mālstrēmas kundzes ziņojums uh, runājot par uh, šo tirzniecības nolīgumu, ko Trumps pagaidām ir iebāzis atvilknē, mums arī varbūt vajadzētu vairāk pastīties uz šo reģionu, ņemot vērā arī jau uh, mūsu rīcībā esošos tirzniecības nolīgumus un padomājot, kā mēs turpināsim vest sarunas ar citām valstīm turpmāk. Un tas, protams, arī ietekmēs arī mūsu. Uh, dienestu darbu, ja mēs eh, gribam finansēt kādus projektus vairāk un kādus mazāk, nu nekas vēl nav izlemts. Un es, protams, eh, gribu uzklausīt arī kolēģi viedokļus. Paldies! Gribētu pie mums tagad sveikt galveno referentu Zigfrīdu Muresanu. Un tūlīt ar došu viņam vārdu. Please. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, thank you, Chairman. Uh, dear colleagues, good morning. Thank you very much for receiving. Uh, labdien, priekšsēdētāji, uh, darbie kolēģi, paldies, ka esat mani aicinājuši. Uzstāties, uh, es pastāstīšu par Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm, Eiropas Savienības budžetam, kā mēs to pieņēmām mūsu budžetā par vadlīnijām, ko apstiprināja Marta uh, plenārs sēdē ar plašu vairākumu Strasbūrā. Taču runāju par galvenajām prioritātēm, vēlos ieklausīties šīs. Uh, komitejas eh, kolēģis atcitē, kā jūs izvērtējat situāciju jūsu atbildības jomā un kāds jūs skatījumā, kādām būtu jābūt prioritātēm jūsu atbildības jomā, kas mums būtu jāstiprina un, un jāfinansē nākošgad. Starp tām prioritātēm, ko mēs piedāvājām Eiropas Savienības budžeta nākošgad, galvenokārt ir divas pamatprioritātes, kas mums jāfinansē. Pirmkārt, ekonomiskā izaugsma un darbvieta izveida, un otrkārt, uh, pilsoņu drošība, jo es uzskatu, ka tieši to no Eiropas Savienības pat labāk sagaida Eiropas Savienības pil, pilsoņi. Darba vietas, ekonomiskā stabilitāte un drošība. Kā mēs to varam panākt? Pirmkārt, par, darbiem, par darbietām runājot. Mēs uzskatām, ka galvenokārt privātājs sektors, mazie vidē uzņēmumi ir darbieti radītāji, tāpēc mūsu atbildība ir viņu rīcībā uh, Eh, piedāvā tādu ekonomiku, kas ir spēcīga, uzticama privātā sektora skatījumā, tāda infrastruktūra, novatorisms, atbalsts MVU, uzņēmējiem, jauniem cilvēkiem, lai vērstos, eh, lai risinātu bezdarba problēmu. Tā ir būtiska lieta. Tātad mēs stiprināsim nākošais apvārs 2020 eh, pētniecībā un inovācijai Connecting Europe. Uh, instruments infrastruktūrai, kosmē, maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs arī vēlamies stiprināt RS programmu, jo tā nav tikai studenta apmaiņas programma. Statistikas dati liecina par to, ka vairāk par 60% no darba devējiem augstu vērtē jauniešu starptautisko pieredzi pieņemot jauniešu darba. Tā te nav runa tikai par uh, studentu apmaiņu, bet tas arī palielina studentiem iespēju piekļūt pirmā darba vietā. Jaunas nodarbinātības institīva. Jā, bija arī skaidra apņemšanās pārskata daudzgad finanšu schēmu, proti piešķirt vēl pusu 1,2 miljārdu eiro līdz šī daudzgad finanšu schēmas beigām ja problēma arvien pastāv. Jo, bet paskatot uz Eiropas revīzijas palāts uh, atzinumu, mēs saprotam, ka šī problēma ir jāņem vērā. Mums ir uh, arī atbilstoši jātērē līdzekļu šajam. Tagad runājot par otro prioritāti - pilsoņu drošību. Šajā ziņā, kā, kā jau jums zināms, pilsoņi uh, otrajā un trešajā sadaļā izaicinājumi lieli, mūsu rīcībā sošie līdzekļi ir ierobežot, mums jau ļoti daudz bija jādara, daudz gadu finanšu schēmas sākumā. Tāpēc jautājums ir tāds, kā mēs kaut ko varam panākt ar ierobežotiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Un atbildi ir tāda, pirmkārt, atbalstot sagatavas darbu aizsardzības jomā, ko piedāvāja komisija, jo tā ir sinerģijas ietekme uz aizsardzības pētījumu jomu. Tātad mums būtu jāte, jāpārtrauc tērēt līdzekļu 28 reizes līdzīgiem pētījumu rezultātiem visā Eiropas Savienībā, bet jāveido viens pētījums, kur viss sadarbos. Otrakārt ir jāstiprina tās Eiropas Savienības aģentūras, kas ir atbildīgas par mm, drošību Frontex, Eiropa, Eurojust, mm, Eiropas Savienības patvērumu birojas. Mums ir labāk jāsargā mūsu ārējā. Ja robežu un jānodrošina labāk informācijas apriti attiecībā uz terorisma, eh, cilvēku tirzniecības, eh, um, narkotika kontrabandas, eh, ieroču kontrabandas riski. Mums ir arī jāņem vērā, ka ir agresīvāka kļūst Krievijas federācija austrumos un arī uh, Uh, jāņem vērā, ka vairums bēgt nāk no dienvidiem. Jāsadarbojas arī Jordānija un Libāna. Un mums ir jātērē nauda, lai uh, vērstos pret uh, m, cēloņiem, kur dēļ ir migrācija. Cilvēki dodas prom no tām valstīm, jo tur nav laba izglītības sistēma, veselības aprūpe, ekonomiskā situācija un tā tālāk. Arī manās vadlīnijās tas atvainojas un otrkārt, kāpēc ir jāinvestē tajās valstī, tāpēc, ka mēs varam panākt daudz vairāk uz eh, tur iztērēto eiro nekā ar to eiro, ko esam snieguši eh, cilvēkiem, eh, kas nonāk Eiropas senībā tūkstotis uh, eiro gadā izmaksā uh, um, iespējamo bēgļu atturēšana, uh, nekā viņu atbalstīšana pēc tam Eiropas Savienība. Kad un ja Uh, karš beigsies, uh, apgalvo bēgļi, viņi labprāt atgriezīsies savā dzimtenē. Ir divi vēl jautājumi, kam vēlos īsti pievērsties. Pirmkārt, daudzgad finanšu schēmas 2014 līdz 2020 pārskatīšana, jo kad 2013. gadā pieņēma lēmumu par šo DFS, daudzi notikumi, ko esam pieredzējuši pēc tam terorismas, izaicināja mūsu drošībai, migrācija vēl nebija paredzēti. Tātad daudzgad finanšu schēmas pārskatīšana ir svarīga un īpaši jāņem vērā elastība, kas mums tur iespējama. Ceturtajā sadaļā, piemēram, var iegūt uh, vēl pusotru miljārdu uh, tēriņu. 750 miljārdus partnerības atbalsta uh, programmai. 250 miljoni makrofinanciālai, mikrofinanciālai atbalstam un tas arī sadarbībā ar, starptars, ar Eiropas investīciju banku. Mēs izdarījām savu mājas darbu parlamentā atbilstošā brīdī, un kas notika padomē pagājušas nedēļa, bija, sagaid, bija paredzēts, ka vispār ir lieta padomē, tas eh, tiks pieņemts, bet eh, apvienotā karaliste to mm, tam attur, tāpēc, ka aptur, tāpēc, ka gaidāms vēlēšanas visu tā procesa atlikšanu vēl uz diviem mēnešiem mums uh, tikai tos izaicinājums palielinājums. Uh, 100 miljonu vairāk paredzētu kosmi, lai atbalstītu mazos vidiem suņēmus, 200 miljonu eiro paredzētu apvārsnim 2020 uh, pētniecībai un inovācijai un arī jauniešu nodarbinācības institīvai, tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka tas tiek pieņemts. Un vēl viens vārds, uh, vēl viens komentāri par trust fondiem. Nav. No noslēpums, ka mēs budžeta kom komitejā neīpaši priecājamies par to, kā traste fonda tika palaisti. Jā, bija steidzama situācija, mums bija jāraģē, bija ļoti grūta situācija, taci secināt no preses, ka jums 500 miljonu eiro jāvēlta turku Uh, no Turcijas bēgļu atbalstam tikai tāpēc, lai pēc tam secinātu, ka tur jau tas izaug līdz vienam miljardam eiro. Tas ir nepieņemami. Jā, tas notiek ārkārtīs apstākļos, taču skaidrs, ka Eiropas parlamenta iesaist trasta fondos ir jāuzlabo, un pozitīvā notikuma attīstības gaita, ko esam pieredzējuši, ir tāda, kā komisija tagad mūs pastāvīgi informē par notikumiem. Pirmkārt, otrkārt, ir Eiropas parlamenta pārstāvi tiks aicināti piedalīties trasta fondu padomēs, lai veicinātu caurskatāmību. Tas ir eh, kas labs, taču vēl ar vienu ir problēma ar saistībā. Mēs 1,1 miljārdu eiro apsolījām fondam. Un es jau saku, mums ir jāfinansē daudz vairāk nekā to sagaidām 2013. gadā. Un dalībvalsts nebūtu nevēlas sniegt jauns līdzekļus dalībvalstī. Mēs izdarījām savu Eh, savu mājas darbu, taču dalībvalsts vēl ir tikai 1 miljons 700 tūkstoši no fondām. Tas ir nepieņemam. Daudziem projektiem īpaši izglītības jomā jums ir vajadzīga paredzamība. Arī ANO aģentūras, kas atbalsta cilvēkus uz vietas, arī tām ir jāzina, ka tie līdzekļi, kas no politiskā viedokļa tika apsolīti, nākošais gada arī būs pieņemti. Tas ir viss, kas man sakāms no manas puses priekšsēdētā kungs. Es vēlos, lai mans apmeklējums šeit eh, būtu iezīmēts sākumu sadarbībai šī gada laikā. Maija beigās komisija nāks klējā ar savu budžeta projektu, tad es, protams, vēlēšos uzzināt, kādi mm, ir deputāti viedokļi par to šajā komitejā. Tiešām mm, vēlu mm, ceru sagaidīt komitejas oficiāli sagatavo atzinumu. Uh, Rāmirs Bēgi par to, protams, ir atbildīgs, un arī budžeta komitejas, cienījamies deputāts, mums arī jās, jāsaklabā kontakts. Um, Gada gaitā es zinu, šī komiteja ir iesniegusi divus pilotprojektus budžeta komitejai. Mēs nosūtām tos uz komisiju iepriekšējiem izvērtēm. Ja tiks eh, saņemts eh, labs vērtējums A vai B, tad arī iekļausim to pilotu projektu pakotnē, ko mēs finansējam. Liels paldies un um, ceru uz veiksmīgu viedokļu sadarbību. Paldies, Mirsana kungs, par jūsu prezentāciju, dārgie kolēģi. Mums mazliet pietrūks laika, tāpēc lūdzu izteic, izsakieties kodolīgi. Mārtiņ, kungs, lūdzu. Es tiešām izteikšos pavisam visu, jo es nolasīšu Alisa Mosko Uh, komentāru. Viņa lūdz man izteikt viņas vērdā. Viņa saka, ka tirzniecības politika ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības rīcība. No nu, vienas puses tā veicina stabilitāti izaugsmu attīstības valstīs, no otras puses tā uh, veicina strateģisku aliansu ar mūsu partneriem arī tirgu vispārējais budžets nākošajam finanšu gadam, tāpēc uh, ir svarīgs uh, aspekts, kas nodrošina, ka Eiropas komisijā ir tie līdzekļi, lai veicinātu ambiciozu tirsniecības aģentu. Mēs, kā sociāldemā demokrāti, ar vienu esam uzsvērusi, cik svarīgi ir īstenot nolemto. Un mēs vēlamies, lai resursi tiktu veltīti arī tirsniecības nolīgu labākai uzraudzībai. Budžetlīnijai jāatbalsta arī Eh, mazo video uz, uzņēmumu iziešanu starptautiskā tirgu. Ja tas netiks panāks, tas, tad darbā nebūs jēgas. Mums ir labāk jāinformē um, uzņēmēji par labākajām iespējām, kā viņi var iziet tirgu un jāveicina to iespēju izmantošanu. Runājot par migrācijas ceļiem vēlos, ka ir svarīgi šeit tirzniecības un attīstības stratēģija, lai risinātu šo problēmu. Un tad pievēršoties jautājumam. Uh, par Imas Nakolāns un manu projektu vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir dzimuma aspekta iekļaušana politikās. Lai panāktu izmaiņas, mums nav vajadzīgi vārdi, bet atbilstoši instrumenti. Un esmu gatavs tālāk sadarboties ar referenti. Tā kā to rakstīja kāds cits, tā nav gluži mana angļu valoda. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikt? Nē, Marīki, lūdzu. Paldies, pavisam īsi. Īpaši runājot par mandātu fondu un visiem ārlietu politikas instrumentiem. Es zinu, ka mums vēl būs iespēja ārējo finanšu instrumentu darba grupā tam pievērsties tā īsāk par, skaidr, sīkāk par to nerunāšu, runāt par tirzniecību. Mēs redzam, ka šai komitejai ne tikai ambiciozāk pieeja, mēs to augstu vērtējam, bet arī paredzēta dziļa, paredzēta dziļas izmaiņas uh, mūsu ģeopolitiskais attiecībās. Un tās ir iespējas, kas Eiropas Savienība ir jāizmanto. Pagātnē mana grupa un es vairāk kārt personīgi lūdzu. Es saprotu, ka tas nav vienkārši temats, bet uzņēmums ņems atbildību. Vai Eiropas komisijas rīcībā ir pietiekami resursi un uh, cilvēku kapitāla ziņā, kā arī budžeta līdzekļu ziņā? jo ne tikai palielinās sarunu apjoms, bet ievērojami palielinājies, un es domāju, tas mums augsts jāvērtē, jo mēs arī sniedzam savu ieguldījumu, kā sabiedrība prasa vairāk iesaistes un prasmes, kas sarunvedējiem ir tehniskā līmenī, varētu nebūt tādas pašas, lai viņš prastu uzrunāt cilvēkus un iesaistītās puses plašākā kontekstā. Tāpēc, es domāju, ir ļoti svarīgi jāskatās dažādo nozaru kapacitāti. Te ir runa arī par informācijas apmaiņu iesaistāt. Jautājums, vai komisijas rīcībā ir viss vajadzīgais, lai tā to varētu darīt. Nepārprotam arī dalībvalstīm jāsniedz savus ieguldījumus, jo tās sniedz pilnvaras komisijai to darīt visu mūsu vārdā, jo tā komisija kļūs spēcīgāk mainīgai pasaulē. Un te ir arī jāuzņemas atbildība par uh, uzņēmumu un iesaistīto pušu informēšanu. Komisija to viena nevar izdarīt, taču mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka tas, uh, ko komisija ir uzņēmusies, viņa ir izdarāms, viņas rīcībā ir pietiekami līdzekļi. Tātad esam gatavi arī padalīties saviem ierosinājumiem. Paldies, Helmut Šot. Arī es vēlos pateikties par jūsu ievadvārdiem. Tie nebija tikai ievadvārdi vien. Pievērsīšu uzmanību diviem aspektiem. Pirmkārt, es domāju, ar Brexit un visu to problēmu. Mums ir jāskatās, kā mēs nākotnē finansēsim visus šos uzdevumus, kas tiek uh, šeit eh, izgaismot arī attiecības starptautiskā tirzniecība. Iespējams, ka mums ir jāpievērš jaunam sarunu raundam par to, kā Eiropas Savienības pašas resursi varētu tikt stiprināt, un tas nozīmē to, kuras daļas sniedz savu ieguldījumu un eh, kā tiek veidots kopējs Eiropas Savienības budžets. Un tas man noved pie otrā jautājuma. Mana grupa iespējams nav viens prātis to, ka pārāk daudz tiek veltīts drošībai, tāpēc, ka mums ir jāstiprina ārējās robežas, Frontex un tā tālāk. Un te ir arī jādomā par um, <clears throat> migrācijas cēloņiem. Uh, aprobežot šo parlamentu ar austrumu partnerību nebūtu pareizi. Mēs bijām Kodivuārā un Ganā, un tur partneri teica, ka viņiem ir jāpārdomā viņu iespējas panākt reģionālu vienošanos vai fokusēties uz divpusēju nolīgumu ar Eiropas Savienību, tāpēc, ka cilvēkiem ir jāpieņem lēmums, vai viņi dosies ziemeļos, uz ziemeļiem vai dienvidiem. Tātad mums ir jāvairo mūsu iespējas ar tirzniecības nolīgumu starpniecību. Uh, ka tiek stiprināta viņu prasme un panākt ilgspējīgu, stabilu attīstību. Tā ir pamatlieta. Un šeit es piekrītu Mariče Šāke, ka mums jāpievērš uzmanību tam, lai viss tas, par ko mēs runājam no praktiskā viedokļa, ir pamatots, finansēts, un tas ir tāds globāls aspekts. Un šeit mums jāsadarbojas arī ar referentu un jāskatās, kāds varētu būt konkrēts ieguldījums šajā ziņā no tirzniecības komitejas puses. Paldies, vai komitārs no zaļo puses nē, tad došu vārdu komisijai. Yes. Uh... Jā, liels paldies, ka devāt mums iespēju izteikties. Mēs izteiksimies pavisam īsi. Pat labam, kā zināt, komisijas priekšlikums budžetam par, vēl nav pieņemts, tātad mēs varam pamatoties tikai uz to priekšlikumu, ko, ģener, uh, ko tirzniecības ģenerāla direktorāts ir uh, piedāvājis pamatojoties uz priekšlikumu komisijas līmeni. Tātad es jau tagad varu apstiprināt, ka vairāki temati, uz kuriem norādījāt diskusiju laikā, ir iekļauti prioritātēs kuras mēs izskatīsim ar, ar mūsu ļoti ierobežoto operatīvo budžetu. Ir tā, ka mūsu tirzniecības darba kārtība ar vienu paplašanās, tas mums ar vienu ir izaicinājums, gan cilvēku resursu, gan ir budžeta līdzekļu ziņā. Mums ir neliels operatīvais budžets, taču mēs izmantojam arī cits instruments reģionālā divpusējā līmenī Mēs arī skatīsimies, kā var īstenot mūsu tirzniecības un līguma sarunas. Te ir arī runa par tirzniecības nolīgumu, par kuriem vadām sarunas um, uzraudzīšanu. Mēs jau šogad pievēršam uzmanību tam, un tā darīsim ar turpmāk, ja budžets tiks pieņemts saskaņā ar to, ko piedāvājam. Tātad uh, pievēršam uzmanību komunikācijas darbībai, īpaši uh, uzrunājot mazos vidies uzņēmumus. Mēs piekrītam tam, ka tam būtu jābūt mūsu galvenajam, gal, tam būtu jābūt mūsu galvenajai mērķa auditorijai un arī jāņem tā vērā, kad runājam par nolīgumiem. Mēs arvien lielu uz, uzmanību piešķiram lielu nozīmi piešķiram informētības aktivitātēm pirms tiek noslēgt nolīgumu un tad pēc tam, kad tie stājas spēkā, mēs rūpējamies par to, lai tie tiktu atbilstoši īstenot, un tad arī raugāmies, kā var tālāk attīstīt nolīgums, kas jau ir spēkā. Mēs kopā ar citiem ģenerāla direktorātiem izskatīsim tos jautājumus, kas attiec uz mazo video uzņēmumu iziešana starptautiskajā tirgū. Šī joma mums ir svarīga, mēs te pievēršamies mūsu līguma kontekstā, bet te runa arī par eh, izaugsmu tādu instrumentu kā kosme, iet eh, kontekstā, kā to pieminēja budžeta komitejas eh, referents. Paldies, tagad gaidīsim budžeta tāmi no komisijas un tad to arī pamatīgi izpētīsim. Beigas kungs gribējāt kaut ko vēl pateikt. Paldies! Šolta kungam patiešām ir taisnība. Kādu tad eh, pašresursu sistēmu mēs vēlamies izveidot, arī veidojot nākamo DFS, tas noteikti būs no svāra, kā vēst sarunas. Tas ir tāds pamatīgs jautājums, un, protams, eh, jābūt arī tādai pašresursu sistēmai, kas ir caurskatāmāka, kas ir pelnījusi šo nosaukumu. Uh, bet Brexit sarunu gaitā eh, mums noteikti vajadzētu arī saprast, kā to visu kompensēt vienas valsts izstāju un ko tad darīt ar šo atlāžu atlaidi, kas arī bija ļoti sarežģīts veidojums. Tādēļ mums par to vajadzētu runāt jau visai saulaicīgi. Un uh, Vēl kāds interesants jautājums piekrītu Šākas kundzei, runājot arī par nepieciešamajām darba vietām. Es uh, minēju arī šo sadarbību ar cita, runāju par cita veida attīstību, par gaidāmajiem notikumiem, bet uh, varbūt arī komisija varētu nedaudz prognozēt, cik daudz. Uh, darbinieku būtu nepieciešams treit ģenerāldirekcijā, kad jau būsim nonākuši pie otrās sarunu kārtas ar apvienoto karalisti. Protams, mēs gribam panākt progresu, mēs vēlamies arī stabilizēt mūsu uh, kaimiņu reģionus, un tur, protams, arī tirzniecības nolīgumi ir no svāra, domājot gan par uh, kaimiņu valstīm, gan arī uh, tādā globālākā mērogā. Nevar būt tā, ka visas šīs akūtās vajadzības vienkārši tiek ignorētas. Nē, mums tas ir jāņem vērā. Paldies! paldies. Jā, kolēģi, ja mēs runājam par budžeta konsultācijām, tās kļūs ļoti sarežģītas. Un kas notiks ar DFS? Vai tas turpināsies līdz 20. gadam, vai tomēr laiks tiks saīsināts, ņemot vērā Brexit? Uh, Un tad, kad Lielbritānija vairs neiemaksās šajā kopīgajā kasē, kur ņemsim trūkstošo naudu, ko darīt ar pašresursiem, protams, komisija par to visu um, domās. Mēs par to diskutēsim 19. un 20. jūnijā. Gribēju pateikties Mūresana kungam un novēl mums visiem uh, nu, daudz prieka un Interesantu brīžu vedot sarunas par budžetu turpmāk. Tagad 12. darba kārtības punkts, kam ir atvēlēts 25 minūtes. Visiem ir jābūt uh, lakoniskiem, jāpiedāvā labi kodolīgi argumenti. Mēs uh, runājam par Savienības režīmu izveidu divējādi lietojuma preču eksportam. Ir sagatavots ziņojums un bez liekas vilcināšanās došu vārdu referentam Buhner kungam lūdzu. Danke. Paldies. Ir eh, sagatavoti 57 grozījumi, varbūt pirmajā acu uzmetienā tas šķitīs visai daudz, bet jāsaka, ka tie ir uh, eh, daudzi atkārtojošies grozījumi, kas vairāk attiecas uz tādu lingvistisko versiju. Tie vīz cauri visam tekstam un pēc tam uh, tas vienkārši ir jāapkopo jaunos grozījumos. Mēs varam četrās kategorijās visus šos grozījumus iedalīt. Pirmā kategorija ir domāta, lai panāktu vienkāršāku režīmu eksportētājām. Uh, Mēs runājam arī par uh, uh, noteiktajiem laikiem, ņemot vērā vispārīgas un individuāls eksporta mehānismus, un dažas kategorijas vēlamies vispār izņemt no uh, direktīvas, piemēram, kriptogrāfiju un uh, digitālo izmeklēšanu, un ir arī citas kategorijas. Mēs vēlamies garantēt drošību. Jāsaka, tas ir viens no galvenajiem tematiem gan regulā, gan arī kopumā runājot par labāku kontroli mums ir jānosaka arī uh, zemākās vērtības, un lielie projekti ir uh, jāizņem no uh, vispārīgo eksporta atļauju aptvēruma. Ja mēs runājam par minimālajām vērtībām, uh, 5000 eiro mēnesī, tas nozīmē 6000 uh, gadā, tur nav nekādas loģiskas atsauces, un tas nekādā ziņā nav saistīts ar drošību. Ja mēs runājam par lielajiem projektiem, lielo projektu kategorija tiek izmantot attiecībā, piemēram, uz dažādām kodolprecēm, kas ir eh, ļoti saistīts ļoti lielā mērā arī ar drošību. Un mums ir jādomā arī par eksporta licenču izsniegšanu šajā kontekstā. Un, protams, nav jābūt milzīgam speciālistam, ja, piemēram, ir eh, reaktors, uh, Eh, tad, protams, eh, ja jūs rīcībā ir kodolreaktors, tad, eh, nu, tur nav jābūt lielam gudriniekam, lai varētu sākt ražot arī kodolieročus, tādēļ ir jābūt kontrolēm. Un, ja mēs runājam par divējāda veida precēm, divējāda pielietojuma precēm, ir jābūt atļaujām, un mēs nedrīkstam izsniegt atļaujas, piemēram, izmantojot preces nepareizā veidā. Mums ir jārunā arī par eh, gala patērētāju um, kontroli, ja ir šīs individuālās eksporta atļaujas, šai eh, kontrolē ir jābūt stingrākai. Um, vairāk tiek eh, tagad izmantotas tādas vispārīgas eksporta atļaujas, bet tas nozīmē, ka individuālas atļaujas varētu radīt vairāk aizdomu. Uh, Protams, ka mēs nevaram tādu vispārīgu garantiju piedāvāt gala patērētiem, bet kontrola noteikti varētu būt uh, striktāka un rūpīgāka. Uh, nozarei uh, arī tas būtu jāatbalsta. Trešā kategorija ir plānošanas drošība, plānošanas paredzamība eksportētājiem tieši tādēļ. Uh, Mums arī bija tik daudz sarunu ar iesaistītajām pusēm. Ir jābūt uh, labākām galveno uh, jomu galveno definīciju mm, formulēšanām, runājot arī par nepieciešamo rūpīgumu. Mums, protams, jādomā arī par jaunajām attīstības tendencēm, piemēram, digitālo novērošanas tehnoloģiju izmantošanu. Es esmu arī izstrādājis priekšlikumus, eh, cik ilgā laika posmā ir jāizstrādā kritēriji, lai varētu arī izvērtēt cilvēku tiesību situāciju eh, saņēmēju valstī. Un uh, regulas īstenošana, saulaicīga īstenošana ir ļoti svarīga nozarei. Ja mēs runājam par digitālajām novērošanas tehnoloģijām, uh, Pirmajā uh, pielikumā ir minēta procedūra, domājot arī par atsevišķu eksporta iesniegumu noraidīšanu, un tādā veidā varētu sagatavot arī sarakstu kopīgi ar SAO Eh, lai uh, eh, nospraustu kopīgus starptautiskos standartus. Ir jau daudzas dalība valstis, kas izmanto digitālās novēršanas kameras uh, un pateicoties regulai, varētu panākt koordinātāku un sistemātiskāku procedūru. Mums nevajadzētu šo iespēju palaist garām. Tas noteikti arī mūsu uzņēmumiem atvieglot dzīvi. Viņi labāk varētu paredzēt savus aktivitātes. Dāmas un kungi, šajā regulā tiek runāts par mūsu drošības un tirzniecības interešu aizstāvību un arī šo interešu uh, saspēli. Tādēļ esmu sagatavojis šo ref ziņojumu, piedāvāju uh, gan uh, vienkāršošanu, gan, uh, protams, arī uh, šis tās kļūst sarežģītāks, ņemot vērā lielāku caurskatāmības līmeni un drošību. Uh, Es ceru, ka tas būs pareizais līdzsvars un ceru, ka varēsiet to atbalstīt. Un par manis paša sagatavotiem grozījumiem. Es ieviesīšu nelielus grozījumus, piedāvāšu tos uh, ziņojumu regulas pielikumos. Un kriptogrāfijas tehnoloģija kategorija šeit ir jāstvītro sistemātiski no visiem pielikumiem. Tas ir visai sarežģīts pasākums, jo. Uh, te varētu būt iesaistīts arī citas intereses. Man noteikti ir vēl jāsazinās ar speciālistiem un jāsaprot, kā to izdarīt vislabāk noslēgumā gribēju pateikties visiem nozars pārstāvjiem, iesaistītajām pusēm kas, um, ar ko man bija izdevība tikties strādājot pie ziņojuma. Un varat arī ar visu šo personu vārdiem iepazīties mana tī, manā tīmekļa vietnē un arī parlamenta tīmekļa vietnē. Paldies! Jā, priekšsēdētājs saka, nu, ņemot vērā, ka nav atlicis vairs daudz laika, došu katram kolēģim pa diviem, divām minūtēm. Daniels, kas pārīsteiksies Fjellner kunga vārdā. Jā, paldies! Es gribētu labprāt pastāstīt, ko par to visu domā mūsu um, ēnu referents Kristofers uh, Fjellners. Gribēju pateikties um, referentam par labi sagatavot ziņojumu. Tur ir uh, runāts par daudziem nozīmīgiem jautājumiem, kas ir svarīgi interesētiem pusēm, arī eksporta atļauju īpašniekiem, uzņēmumiem. Tiek uh, piedāvātas um, saskaņotas, koordinātas kontrolas, kas varētu garantēt uh, labāk lielāku paredzamību uzņēmumiem. Mana politiskā grupa uzskatā, ka uh, tomēr bāžas, ko mēs paudām, uh, mūsu referents nevar izgaisināt un tiek piedāvāts arī plašāks aptvērums nekā komisijas piedāvātais. Uh, ja kontroles eh, tiks paplašināts, tām ir jābūt ļoti precīzām, mērtiecīgām un ir jāsaprot, kādas cilvēku eh, tiesību pārkāpumus mēs vēlamies novērst. Ir jārada uh, globāla spēles noteikuma un vairāk uh, daudzpusējiem režīmiem ir jābūt veidotiem uz uzticības bāzes un tiek piedāvāts uh, atļaujas darbības laiku pagarināt uz diviem gadiem. Tas man šķiet labi un arī ir labi, ka ir īpaši padomāts par kibernovērošanas ierīcēm. Paldies! Mēs atbalstīsim, mēs iesniegsim vairākus grozījumus. Kurš es tagad uh, esmu uh, pats pieteicies runāt, saka priekšsēdētājs, kā sociāldemokrātu ēnu referents. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par komisijas priekšlikuma virzību un mūsu referenta piedāvāto uh, nostāju, tas mums uh, šķiet uh, visai labi, bet esam arī padomājuši par vairākiem grozījumiem. Cilvēktiesību klauzula mūsu prāt ir jāspēcina Jā, šeit eh, mēs esam viensprātis ar referentu, bet mūsu prāt nepietiek tikai to pieprasīt. Ir jābūt arī praktiskām norādēm, lai tas viss patiešām vainagotos panākumiem. Ko tad īsti nozīmē šī cilvēktiesību kritērija ievērošana? Ir jābūt tādai detalizētai rokas grāmatai, kādu mēs izstrādājam arī runājot par precēm, ko var izmantot spīdzināšanai. Eh, mums ir jāsadarbojas ar ekspertiem, lai būtu labs um, rūpīgs izvērtējums. Un 14. pantā līdz ar to mēs piedāvājam rokas grāmatas izveidi. Uh, Referents nav neko teicis uh, par terorismu. Varbūt, ka to šeit pat nevajadzētu pieminēt, jo kritēriji ir uh, atšķirīgi, vai šīs preces var izmantot teroristu aktivitātēm, to uh, uzreiz tā nevar pateikt. Un mūsu rīcībā jau ir attiecīgs instruments, proti likumdošana, kas attiecas uz cilvēkiem, kas ir piedalījušies teroristu aktivitātēm atentātu gatavošanā. Ja mēs runājam par šo diligence mm, rūpīgumu, man liekas, ka ir eh, jābūt lielākai skaidrībai, ko tas īsti nozīmē, un ir jābūt arī labākai harmonizācijai Eiropas Savienībā, vairāk caurskatāmībai, un mēs noteikti varam šeit panākt vēl vairāk, vēlamies arī uzlabot starptautisko sadarbību, te noteikti ir vēl papildu strumpji izmantojami, un arī neapšaubām MVU ir jāatvieglo spēles noteikumi, to mēs noteikti varam atbalstīt, liels paldies, un tagad EKR grupas vārdā Lūnes kungs bija pieteicis, bet tagad runās Sārdī kungs, paldies! Zahradilkungs saka, mūsu kolēģis Sanders Lūne nevarēja ierasties, un es varu eh, teikt lielos vilcienos, ka ziņojuma uzmetums mums ir pieņemams, un eh, precizējumi, kas ir minēti grozījumos, mums ir paprātām, bet referenta priekšlikums eh, projektu pieļaušanu svītrot mums nav paprātām, jo Eh, šis eh, formulējums varētu būt daudz plašāks. Tas, varētu, tas nevarētu attiekties tikai uz kodola materiālu, bet arī uz citiem izstrādājumiem. Mums ir jāprecizē, kas tad attiektos tieši uz eksportētājiem un ražotājiem. Šeit minētie noteikumi nav pārāk eh, tieši. Un jāsaka, ka eksporta kontrolas iestādēm arī tiks uzlikta vēl papildus nasta, ja tiek runāts par tādām uh, um, mērķīcīgām catch-all kontrolēm. Un tie grozījumi, ko sagatavoja AFET komiteja un arī viņu atzinums varētu mums nākt par labu, lai šo regulu interpretētu tādā saskaņotā, vienotā veidā, garantējot arī augstāku juridiskās noteiktības līmeni. Runājot par kibernovērošanas tehnoloģiju ekspertu, tas ir pieminēts, tas ir ļoti labi un arī atsauc uz pirmo pā, punktu. Uh, mums šķiet veiksmīgi. Katrā ziņā Lunes kungs arī turpmāk ar prieku sadarbosies ar referentu. Paldies, tagad Marīķe Šāke. Viņa ir arī afekta uh, eh, eh, atzinuma autora. Paldies, jā, centīšos būt īsa. Un runājot par uh, divējādi izmantojumu precēm, šeit ir uh, jāaktualizē šī regula, jo pasaule mainās, parādās jauni, piemēram, kodola materiāla izplatības riski. Un revolūcija informācijas tehnoloģija sektorā arī, protams, eh, prasa mums reaģēt, mums ir jāpielāgojas jaunajai pasaulē. Un dažādi novērošanas rīki arī kļūst lētāki, mazāki, tos var plašāk izmantot un, protams, ne tikai strateģiski interešu labā, tas, protams, var ietekmēt cilvēktiesības visā pasaulē. Tādēļ Eiropas Savienībā ir jābūt flagmanim nosakot jaunākus, labākus, um, stingrākus standartus. Tehnoloģijas attīstās dien dienā un Eiropas eksporta kontrolas sistēma šobrīd nevar pietiekami efektīvi apstādināt dažus eksportus uz tādām valstīm, kur materiāls var izmantot, lai pārkāptu cilvēku tiesības vai lai nodarītu kaitējumu infrastruktūrai. Jā, drošības apsvērumi ir ārkārtīgi augsti jāvērtē, bet noteikti šeit ir iespējama uzlabojuma. Juridiskā noteiktība ir no svāriem. Ja mēs vēlamies, lai regula kalpotu savam mērķim un uh, nāktu par labu pēc iespējas lielākai interesēto pušu um, grupai. Es, uz, es piedāvāju AFET komitejā. Um, padarīt šo uh, gala lietotāju kontroli daudz stingrāku ANO, eh, Eiropas padome un Eiropas eh, Savienības iestādes ir noteikuši jau konkrētas normas attiecībā uz kontroli. Un mēs te pat neatsaucamies uz cilvēktiesībām tādā uh, vispārīgā uh, tvērumā. Nē, mēs runājam par uh, spīdzināšanu, nolaupīšanu, par uh, šādiem nopietniem pārkāpumiem, kas ir uh, minēti starptautiskajā likumdošanā ir e, patiešām daudzas definīcijas jāprecizē un ir jāsaprot, ko dara dalību valstu iestādes. Bieži vien esam pieredzējuši, ka uh, tādi nelegāli eksporti ir palaisti tā vienkārši cauri, ievelkot kaut kur uh, kādā ailītē ķeksīti uz Bahreinu, Pakistānu un citām valstīm, kur jau ir vērojami ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Tā ir paviršība. Ir jābūt vairāk. Uh, pārskata atbildībai, ir jābūt labākai caurskatāmībai un eh, labākai sadarbībai starp dalību valstu iestādēm un jābūt eh, svarīgas informācijas eh, ātrākai apmaiņai. Dalību valstīm ir arī jā, jāapmainās ar informāciju tā, un, protams, ne ar visa veida informāciju. Uh, bet eh, tādu, kas tam ir paredzēta. Un arī regula ir jātransparē, jāizteno eh, saskaņotā veidā, jābūt harmonizācijai. Un, protams, eh, nevajadzētu būt arī, nevajadzētu veikt lieku darbu, ja kontrolas nav nepieciešams, tas nav jādara. Uh, Un, ja tiek kontrolētas šifrēšana tehnoloģijas 21. gadsimtā, tas gluži nav nepieciešams, tas noteikti mūsu sistēmas nepadarīs spēcīgāks vai mūsu vieglāk ievainojams. Es visā visumā piekrītu atzinumu autoru nostāju un arī komisijas piedāvājumu atbalstot uh, labāku paredzamību un precīzākus definējumus. Padome ar mums ir gatava sadarboties, un mēs varam šo priekšlikumu tātad pārveidot pēc iespējas ātrāk aktualizēt. Paldies! Un, jā, biju nedaudz dāsnāks pret AFET referenti. Marija Minora nogoja. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, nu visu uzreiz um, ķer pēc savām austiņām. Jā, paldies. Gribēju pateikties uh, atzinuma autoram par uh, labi veikto darbu, par to, ka viņš ir tam tik uh, precīzi piegājis. Uh, būšu patiešām lakoniska un uh, mēs arī sagatavosim vairākus grozījumus. Ir jābūt uh, labākai ziņošanai. Tātad, cik uh, liela ir šo duālo preču, cik liels ir šo duālo preču apjoms mūsu tirzniecībā attīstības eh, straumē. Un tiek eh, runāts arī par valstīm, eh, uz kurām nevajadzētu ļaut eksportēt, bet nav tāda saskaņota mm, likumdošanas pieeja šajā jomā. Un es piedāvātu šo sarakstu ar ehm, šādiem izstrādājumiem paplašināt, jo visu laiku tehnoloģijas un arī citas jomas attīstās. Tiek runāts arī par cenzūras nakts mm, režīma, tātad eh, ar eh, preču izmantošanu arī par eh, šifrēšanas iekārtām. To visu arī vajadzētu iekļaut šajā sarakstā. Mēs nedrīkstam pieļaut arī tādu produktu eksportu, par kuriem va valda zināmas šaubas. Šie produktiem ir jābūt pilnīgi drošiem. Paldies! And, uh... Paldies! Titiana Begin, FDD grupas vārnām. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropa ir avangardā, ja mēs runājam par novērošanas tehnoloģijām. Mēs pārdodam programmatūru un aprīkojumu, ar kuru var eh, spiegot gan noklausoties telefonsvarunas, gan datoru lietošanu. Bet trakākais ir tas, ka mēs pārdodam šo tehnoloģiju diktatoriem, kas uh, pamatoties uz šo tehnoloģiju, arestē cilvēkus un pat nogalina. Bieži vien eksporti ir nelegāli, bet dažkārt e, tiek izmantot arī caurumu likumdošanā. Mums šie caurumi ir jāiztaisa. Un tādēļ ir jāizmanto šī iespēja. Ir jāpalīdz godīgām valstīm legāli eksportēt šo tehnoloģiju, nedrīkstam ieslīgt birokrātijā. Paldies referentam par lielisko darbu un varu piekrist lielākai daļai grozījumu. Ir jāuzsver to, cik svarīgi ir cilvēktiesība ievērošana, un mums jānodrošina, ka eksportētā tehnoloģija netiek izmantota cilvēktiesību pārkāpšanai. Un regula ir jāpaplašina, attiecinot to uz visiem uh, ierīču veidiem, ne, ne tikai mobīlajiem. Galu galā mums jārunā arī par liela apmēra uh, instalācijām. Mums ir nepieciešama arī lielāka skaidrība attiecībā uz teroristu grupējumu definīciju. Tāpat arī uzskatu, ka ir nepieciešams uh, pagarināt eksporta licenšu derīgumu no viena gada uz diviem gadiem. Tas palīdzēs godīgām firmām, kas vēlas tirgoties ar citām valstīm. Priekšsarētāji, dāmas un kungi, pirms kāda laika komisija atsaucas uz tirdzniecības politikas balstītos uz vērtībām. Es domāju, ka šī ir brīnišķīga iespēja parādīt, ka Eiropa ne tikai eksportē būtisku tehnoloģiju un avangarda um, aprīkojumu, bet arī taisnīgumu. Jā, uz vērtībām balstīt tirdzniecības politiku, tas būtu labi. Komisija dod vārdu, lūdzu. Kurš vēlas izteikties komisijas vārdā? Neviens. Jā, lūdzu. Thank you, Chair, and thank Paldies priekšsarētāji, paldies referentam par sagatavoto ziņojumu projektu. Mēs atzinīgi vērtējam šo ziņojumu projektu un lielo apņēmību, kas tur pausta, lai stiprinātu Eiropas Savienības lomu kā būtiskam dalībniekam, mazinot starptautisko uh, Eh, sabiedriskās drošības riskus. Mēs pievienojamies analīzē attiecībā uz strauju tehnoloģisku pārmaiņu ietekmi uz drošības tehnoloģijām, un Eiropas Savienībai ir jāveic korekcijas, eh, skaitā attiecībā uz eksporta kontrolas regulējumu. Mums priecē atbalsts drošības apsvērumiem. Vēlamies arī uzsvērt eh, viedokļu konverģenci attiecībā uz cilvēktiesībām, kiber uzraudzības vai novērošanas aprīkojuma jautājumā. Tāpat arī liels paldies par INTA atbalsti gala izmantošanas kontrolai, kas ir ļoti svarīgs eh, aspekts šai pieejām. Tāpat arī ņēmām vērā to, ka ir nepieciešama lielāka juridiskā skaidrība. Tas sakrīt arī ar AFET ziņojumu projektā sacīto. Esam gatavi sadarboties ar parlamentu, dalību valstīm un nozars pārstāvjiem, lai ieviestu lielāku skaidrību priekšlikumā tur, kur tas ir nepieciešams. Īpaši esam pauduši uh, atkārtoti jau savu gatavību strādāt pie vadlīnijām, kas precizētu drošības apsvērums šajā priekšlikumā. Šeit ir paredzēta arī paplašināšana attiecībā uz cilvēku drošības pieeju. Uzskatām, ka ir nepieciešams saglabāt mētiecīgu pieeju lai nepieļautu kropļojumu konkurencē, tāpat laikā atzīstam šeit prasīto, ka kontrols ir jāveicina, un tas arī atspoguļos mūsu priekšlikumā cilvēku drošības kontrolas nedrīkst traucēt interneta drošības pētījumā. Tas ir ļoti svarīgi, un esam gatavi sadarboties tālāk šajā jomā. Visbeidzot, mēs ņemam vērā aicinājumu uzlabot informācijas apmaiņu un caurskatāmību. Mūsu priekšlikums jau ir vērsts uz to, un mēs priecātos ehm, par iespēju sadarboties ar dalību valstīm parlamentu, lai nonāktu pie kompromisa kas ļautu izveidot tādu sistēmu, kas veicina atbildības uzņemšanos, kā to prasa Eiropas parlaments. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka komisija ir gatava sadarboties ļoti cieši ar INTA komiteju, ar parlamentu, dalību valstīm, lai nonāktu pie laba ietvara eksporta kontrolēm, kas izturēs nākotnes pārbaudījumus. Esam gatavi strādāt šajā virzienā arī turpmāk. Paldies! Paldies, Buhner kungs, vai ir kas noslēgumā sakāms? Paldies! Ņemot vērā laika ierobežojums es neatbildēšu uz atsevišķiem argumentiem, kas tik pausti, bet eh, labprāt to darīšu vēlāk. Konkrēti vēlos sacīt, ka priecājos par iespēju sadarboties un cerams nonāksim galā rezultātā pie laba risinājuma. Priekšsēdētājs, paldies! Esmu pārliecināts, kā tas bija ar spīdzināšanas eh, ierīču regulu, ka mēs to visu īstenosim. 11. mājas ir eh, grozījuma iesniegšanas termiņš 12 dienā, un 30. mājas ir datums, kad mēs apspriedīsim iesniegtos grozījumus, un tad būs arī vairāk laika, lai varētu tā intensīvi diskutēt par grozījumu priekšlikumiem. 19. jūnijā labo savu priekšsēdētājs, mēs tad diskutēsim par grozījumiem. Un pārtraukums uz vienu minūti tagad, lai varētu sākt pēc tam koordinātoru sanāksmi.